be better. Okay. Good morning uh, or good afternoon. Labdien visiem, dāmas un kungi. Sāksim mūsu sanāksmi. Pirmais punkts - darbkārtības apstiprināšana. Darbkārtība ir iekļauta jūsu dokumentu mapēs, un ja nav nekādu komentāru, jeb iebildumu, tad mēs varam apstiprināt darba kārtību bez izmaiņām. Es saprotu, ka nevienam nekāda iebilduma nav. Man ir daži priekšsādātāji paziņojumi, bet es uh, tos labprāt uh, nolasītu tad, kad eh, būs ieradušies vairāk deputātu. Tagad pāriesim pie trešā darba kārtība punkta, apstiprināsim protokolus, un šie dokumenti ir iekļauti jūsu mapē 7. septembris, 21. un 22. septembris. Šo sēžu protokolu ir iekļauti jūsu dokumentos. Ja nav komentāru, tad protokoli tiek uzskatīti par apstiprinātiem. Neredz, ka kāds gribētu kaut ko komentēt. Tad pāriesim pie 4. darba kārtības punkta darba kārtībā uzklausīšana par uh, zaļo rīcības plānu MVU iespējas un risināmie jautājumi. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, un ļaujiet man sveikt mūsu vidū mūsu viesus runātājus. Gribētu jums visiem pateikties uh, par to, kā esat ieradušies. Pirmkārt, jūs uh, pieņēmāt mūsu uzaicinājumu piedalīties šajā uzklausīšanā. Un tagad esat ieradušies. Paldies jums par to atgādināšu. Jums, dargie kolēģi, mums visiem, kā 2014. gada jūlijā Eiropas komisija pieņēma paziņojumu ar nosaukumu Zaļās rīcības plāns maziem un vidējiem uzņēmiem jeb MVU, lai um, palīdzētu MVU pārvērst uh, izaicinājums biznesa iespējās. Šis ir ļoti svarīgs jautājums, un šis rīcības plāns uh, prezentē uh, rīcības pasākumus, kas ir vērsti uz MVU Eiropas līmenī. Proti, lai mazie un vidēji uzņēmumi varētu izmantot dažādas biznesa iespējas. Mēs šeit domājam par uh, resursu efektīvu izmantošanu un uh, tiek atbalstīta zaļā uzņēmē darbība. Šā gada maijā Tātad uh, sākums bija 2014. gada uh, jūlijas, bet šā gada maijā parlaments pieņēma rezolūciju par zaļo izaugsmi un iespējām MVU, tātad līdzīgs temats. Mūsu komitejas uh, biedrs Filips Debakars bija referents, un mēs šajā rezolūcijā uzsvērām uh, balstoties uz ītra eh, komitejas ziņojumu, to, ka zaļie pakalpojumi būtu jāiekļauj sarunās par uh, vīdes preču nolīgumu, kas šobrīd notiek, un arī divpusējā nolīgumā ar ASV. Uh, un to mēs visi zinām, ka tas ir TTIP nolīgums. transatlantiskās partnerības nolīgums. Parlaments prasīja arī vairāk finansējumu eh, MVU, jo īpaši eh, zaļiem pasākumiem, un prasīja paredzēt eh, aizdevumus maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tātad tagad mēs ar nepacietību gaidām komisijas priekšlikumu par jauno cirkulārās ekonomikas paketi un ko tas piedāvās MVU. Tā būs uh, nākamā priekšlikuma paketa no Eiropas komisijas, kuru gaidām, un komisija to pieņems un nodos apspriešanai šā gada decembrī. Un tas ir arī mūsu ITRA komitejas kompetencē. Labi, tagad pāriesim pie uzklausīšanas. Tā noritēs divās daļās. Pirmajā daļā un otrajā daļā abās daļās ir paredzēta apmēram stunda, varbūt pat mazāk, 45-50 minūtes. Katrā daļā mēs gribētu arī paredzēt uh, jautājumu un atbilžu daļu. Sākumā uzstāsies mūsu viesi un eh, ļaujiet man pateikt, ka pirmais eh, runātājs Karstens Foldagers izteiksies par to, kā var izmantot uh, tirgus cenu signālus uh, attiecībā uz uh, pieprasījumu un piedāvājumu. Fodager kungs um, strādā Dans Commodities uzņēmumā. Tas ir uh, neatkarīgs uh, preču uh, tirgotājs uh, precēm, kas ir saistīts ar enerģētiku. Faudagara kungs. Un mēs ar nepacietību gaidām, Faldegar kungs, jūs uzstāšanos, un, kā jau teicu, jūs runāsiet par uh, tirgus cenu signālu uh, izmantošanu pieprasījuma uh, daļā. Jā, jūs varat runāt, lūdzu. Yeah. Paldies. Mani, kā jau Buzekungs teica, sauc uh, Karstens Foldāgers, un es esmu ieradies Dansko Moditīs firmas uh, vārdā. Tā ir energokompānija, kur strādā visā Eiropā, Un Dans Komoditīs vārdā es vispirms eh, vēlētos pateikt, eh, pateikties par šo iespēju šodien runāt jūsu komitejas sēdē. Un eh, vēlētos jūs īsumā iepazīstināt ar to, ar ko mūsu kompānija nodarbojas. Tā tika dibināta 2004. gadā Dānijā un sāka nodarboties ar elektro pakalpojumu sniegšanu pārobežai Dānija, Vācija, un šobrīd mēs ar to nodarbojamies jau pār par 30 valstīs eh, visā Eiropā, un pagājušajā gadā mums bija 2,4 miljārdu eiro apgrozējums, ieņēmumi. Un, uh, Tikai pateicoties mūsu uzņēmumu inovatīvajai dabai un tikai e, ņemot vērā to, ka mēs piemērojamies strauji mainošajam energotirgum, mēs esam spējuši iegūt tādus ieņēmumus. Šodien patērētāji un arī pārdevēji vēlas eh, elektrības patēriņu novīdīt uz tādu dienas daļu, kad eh, elektrības patēriņš varbūt lielajos eh, uzņēmumos nav tik liels. Bet pirms es jūs iepazīstināšu ar detaļām, es vēlētos, ja varēšu nomainīt slīdīt, jūs iepazīstināt nedaudz ar to, ko tad mēs darām. Thank you. Um, Uh, know, the... Kā būsiet dzirdējuši, enerģijas trilēma ir viens no būtiskākajiem politiskās darba kārtības tematiem. Un tā ir tēma, kura šobrīd Eiropā daudz diskutē arī uzņēmumos. Runa iet par klimata izmaiņām, piegādes drošību un uzņēmumu konkurētspēju, kā arī visu šo trīs uh, vienādojuma nezināmo kopspēli. Kā mēs zinām, pēdējā laikā ļoti liels uzsvars tiek likts uz atjaunīgajiem energo, energoresursiem, un tas ietekmē arī elektrības tirgu, jo eh, atjaunīgi energoresursi neļauj elektroenerģiju ražot tā ļoti, ļoti stabili. Tāpēc eh, pēdējā laikā lielas investīcijas ir ieguldītas tieši energopiegādes drošībā. Arī tādās situācijās, kad, eh, piemēram, vēja plūsma ir zemas jaudas un tad uh, nedarbojās uh, vēja ģeneratoru kā energoavots. Un šobrīd ir iespējams kaut kādā veidā to visu sadalīt. Tas uh, Eiropas energotirgiem ļoti dārgi maksā un, uh, lai spētu stāties pretim šim mainīgajam energo izcel, elektrības izcels, izcelsmai, šobrīd notiek daudz zinātnisko pētījumu. Tas, ka mēs vēlamies vairāk investēt piegādes drošībā, ir skaidrs. Un tas šobrīd izpaužas tādajādi, ka mēs strādājam arī ar galu patērētāju. Tāpēc eh, uzņēmumi, kuri vēlas būt konkurētspējīgi visā pasaulē, arī pie tā daudz piedomā. Kā jau šeit redziet, Eiropa šobrīd sastopas ar lielu izaicinājumu problēmu. Tā tad palielinot atjaunīgo energoresursu sadaļu kopējā energoražošanā. Tā tad tas, protams, rada papildus izdevumus energoražotājiem, bet tas rada arī lielas iespējas. Atjaunīgi energoresursi dod iespēju gala beigās eh, labvēlīgi ietekmēt arī cenu un eh, noteikti varbūt pavirzīt eh, enerģijas lielāko patēriņu uz tādām dienakts stundām, kad šie atjaunīgi energoresursi spēj saražot visvairāk enerģijas. Šobrīd 2,4 mēs vēlamies eh, piesaistīt to uzņēmumu uzmanību, kuri vēl šo potenciālu nav aptvēruši. Lai izskaidrotu šo konceptu, mums ir jāparaugās uz eh, energotirgu kopumā. Ikdienas tiek eh, tā kā minēta cena nākamajai dienai un eh, šī cena balstās uz meteoroloģiskajām prognozēm nākamajai dienai, un jo vairāk atjaunīgie resursi būs enerģioražotāji, jo vairāk eh, tas ietekmēs elektrības cenu. Jā, eh, šī patiesībā šī diagrama neko nepaskaidro, bet es varbūt paskaidrošu. Tā tad kad cena ir zema, tas ir saistīts ar to, ka atjaunīgi energoresursi ražo ļoti daudz enerģijas. Tātad eh, saules enerģija un vēja enerģija konkrētajā brīdī, tās ir pieejams ļoti daudz. Bet ir arī tādas stundas, kad eh, šī um, saražotā enerģija ir maz. Un kā jūs redziet, Ir tādi uzņēmumi, kur jau šobrīd novirza lielāko daļu savu energopatēriņu uz stundām, kad cena ir viszemākā. Bet kā jūs redzat, nākamajā slīdītē nevienmēr patiesā cena atbilst iepriekšējās dienas paredzējumam. Tātad, kā jau teicu, iepriekšējā dienā nevienmēr ir iespējams paredzēt, kas notiks atmosfērā. Tāpēc ļoti bieži paredzētā cena atšķiras no reālās. Un tāpēc šis te paredzamais optimālais patēriņa brīdis nevienmēr arī ir optimālais patēriņa brīdis no cenas viedokļa. Un eh, cena tā kā mēģina atspoguļot to, kad eh, sistēmai būtu nepieciešams eh, atbalsts, jo, kad cena ir viszemākā, tad energosistēma mēģina pateikt patērētājiem, vajadzētu tagad patērēt savādāk. Tāpēc eh, novirzīt patēriņu uz tādām stundām, kad energopatēriņš ir zems, nāks par labu visiem. Un eh, tā arī ir mūsu ierosinātā schēma, ka mēs eh, pateikt enerģijas cenu konkrētajā dienā, jo ar atjaunīgiem energoresursiem resursiem cena mainās pat konkrētajā patēriņa brīdī. Tāpēc ir ļoti liels iespējas palīdzēt sistēmai un samazināt gala patērētāja izmaksas. Tradicionālais piedāvājums pieprasījums sistēma it kā darbojās, bet eh, tomēr tā nedarbojās visiem uzņēmumiem, jo to nosaka ārkārtīgi strikti priekšnoteikumi. Piemēram, ir jābūt milzīgam elastības apjomam, lai patērētājs būtu gatavs lielā mērogā piemērot savu patēriņu. Un šobrīd daudz uzņēmumu jau no tā ir atteikušies. Un vēl bez tam uzņēmumiem ir jābūt gataviem tā kā pārslēgt savu maksimālo enerģijas patēriņu burtiski pirms minūte, pāris minūtes, 5-15 minūtes pirms tam, kad cena tirgu būs viszemākā. Tas nozīmē, ka lielie uzņēmumi nav, tas nav iespējams lielajiem uzņēmumiem pieregulēt savu patēriņu tik īsā laikā. Tas nozīmē, ka šodien mums nav nepieciešami viedie skaitītāji, mums nav nepieciešama kaut kāda papildus enerģija elektroenerģijas tīkla izveida, nē, mums vajadzētu labāk eh, izmantot mūsu zināšanas par enerģijas ražošanas procesu un tā niansēm savietot kopā ar tirgus cena, cenu rašanās procesu. Tā tad vienā teikumā visiem vai vismaz lielākajai daļai vajadzētu enerģiju pēc iespējas vairāk izmantot tad, kad tās cena ir viszemākā. Šis e, skatījums attiecās uz visiem trim energo, dilēm, energo trilēmas pilāriem. Tā kā uzņēmumi varētu mēģināt pārvietot savu lielāko patēriņu pīķu uz tām dienakts stundām, kad eh, cena ir viszemākā, tas būtu jēgpilni un samazināt patēriņu tajās stundās, kad eh, elektroenerģiju ražo konvencionālie elektroražotāji, piemēram, ogļu elektrostacijas. Un eh, elektro, elektrības tīkla piesātinājums, piemēram, eh, ja vējš pūš daudz un stipri, tad eh, cena pat varētu aiziet mīnusā. Tas šobrīd ir vērojams Vācijā. Un pārbīdot patēriņu uz tām stundām, kad vēja ir daudz, tad patiesībā vēja ģeneratora īpašnieki, tātad šīs enerģijas ražotāji saņems maksu. Tas eh, palielina arī iesaistīto uzņēmēju konkurētspēju. Šie uzņēmumi kļūst zaļāki savā dzīves ciklā un esam pārliecināti, ka tas ļaus arī radīt jaunas darba vietas. Un, ja vēlaties uzzināt vēl kaut ko, tad vienmēr esat laipni aicināti apmeklēt mūsu mājaslapu un lūdzu dariet zinām arī citiem to, ka var izmantot šo sistēmā ieslēgto elastību. Tā tad e, izmantot elektrību tādās dienas stundās, kad tās cena ir viszemākā. Paldies, paldies par jūs teikto un dod vārdu uzreiz nākamajam runātājam. Uh, industriālo procesu energoefektivitāti. Tas ir doktors Kristofs Pols un industriālā inženierija. Jūs eh, Sešpadsmitajā gadā pabeigsiet, aizstāvēsiet doktora disertāciju un jūsu disertācijas tēma ir uzņēmums bez saspiesta gaisa. Jūs esat arī ETOP uzņēmuma līdzdibinātājs. Uzņēmums tika dibināts šajā gadā, un tā galvenais nolūks ir rast energoefektīvs risinājums rūpnieciskajiem procesiem. Jūs esat arī lektors vairākās augstākajās mācību iestādēs. Un jūs esat arī Bihnera universitātes energoefektivitātes eh, pētniecības nodaļas vadītājs. Tā tad, vārds jums. Danke sehr. So, also... Paldies. Tad, tad eh, izaicinājums šeit nebūs laiks, bet gan tehnika. Cerams, ka tehnika darbosies. Jūs paldies par uzaicinājumu. Šodien esmu ieradies kā ETA un OPT dibinātājs un vadītājs. Tagad mēģināšu pārslēgties uz nākamo slaidu. ETA OPT. Es izveidoju 22. Eh, jūnijā šogad. Tas nozīmē, ka esam pavisam jauns, svaigs eh, uzņēmums, mums ir tikai daži darbinieki, un tas, ar ko mēs nodarbojamies, ir energoefektivitāte eh, ražošanas rūpniecības procesos. Tātad te ir runa par produktu uh, ražošanu. Uh, jo īpaši mēs domājam par to, kā varētu aizstāt eh, tehnoloģijas ar energoefektīvākām tehnoloģijām, un jo īpaši mēs strādājam pie kompresijas iekārtām. Esam tagad jau gatavi piedāvāt dažādus produktus, kas var nodrošināt daudz augstāku energoefektivitāti. Eh, sāksim tagad ar pašu principu. Kas tad ir pats svarīgākais mazajiem un vidējiem uzņēmumiem mūsdienās? Energoefektivitāte ir viens no svarīgākajiem principiem, kas varētu ļaut uzņēmumiem attīstīties. Mums ir vajadzīgi atbilstoši um, ietver um, noteikumi. Mums ir jādomā arī par to, ka elektrības cena ar vien pieaug. Tāpat arī ir jāievēro ļoti daudz un dažādi standarti. Enerģija un energoefektivitāte kļūst eh, par vienu no svarīgākajiem konkurences faktoriem. Par to uzņēmumiem noteikti ir jādomā. Un eh, tātad galvenokārt viņiem ir jādomā par to, eh, kā nodrošināt augstāko energoefektivitāti, vai pareizāk sakot, viņiem tas ir jādara. Sākām darboties Kaselē ar novatorisku pētniecības projektu, tas saucas HIR, Hessenes piemērs klimata aizsardzībai un energoefektivitātei. Šis eh, projekts darbojās gandrīz eh, trīs gadus. Summa bija 2,2 miljonu eiro. To finansēja gan Eiropas Savienība, gan arī dalība valsts. Tad, tad Kasela atrodas eh, tādā klasiskā um, vietā, kur varētu nodrošināt energoefektivitāti. Tātad mēs uh, protams, domājam arī pie dažādiem klasiskajiem energoefektivitātes uh, uzlabošanas aspektiem. Šī projekta ietveros uh, trīs gadus mēs uh, pētījām to, kurās jomās un kādās tehnoloģijās energoefektivitāte varētu paaugstināt visvairāk. Viens no projektiem bija kompresijas gaisa izmantošanas samazināšana. Tātad mēs sapratām, ka šī tehnoloģija kompresija ir enerģiski ļoti neizdevīga tehnoloģija. Uh, ja mēs paskatāmies uz uh, to, uh, ko šeit varētu ietaupīt, tad šim, šai tehnoloģijai tikai 10% efektivitātes koeficients. Mēs domājām par to, kā šīs tehnoloģijas vai varētu optimizēt un varbūt pat aizstāt ar citām tehnoloģijām. Tieši tāds arī bija mūsu mērķis - saprast, cik tālu mēs varētu iet. Šo kompresiju mēs neizvēlējāmies nejauši. Mēs paskatījāmies, ka e, šādas tehnoloģijas tiek izmantotas gandrīz visās nozarēs, sākot ar automobīļu industriju līdz pat loģistikai, iepakošanai. Šeit ir ļoti daudz dažādu pielietojumu. Gandrīz katrā produktā ir kāds posms, kur tiek izmantot šī tehnoloģija. Ja mēs paskatāmies uz šo pašu kompresijas tehnoloģiju un, kā jau es eh, minēju, mums bija svarīgi paskatīties arī uz skaitļiem, kā jau es minēju, šis e, efektivitātes koeficients ir ļoti, ļoti zems, tie ir tikai 10%. Un 20% eh, ir izmaksu, tātad tā ir daļa kopējās enerģijas izmaksās, un 16 teravat stundas, stundas uh, ir ārkārtīgi daudz, ja mēs uh, padomājam par uh, kopīgo enerģijas izlietojumu. Tad, tad uh, to varētu salīdzināt ar Vācijas dzelzceļa kopējo uh, enerģijas izlietojumu. Un to varētu pat pielīdzināt astoņām atomelektrostacijām. Uh, Mēs sapratām, ka šeit parādās ļoti liels potenciāls, un tā kā šis uh, efektivitātes koeficients nav ļoti augsts, tad mēs varējām šeit ļoti daudz paveikt. Strādājot tālāk eh, šajā projektā, mēs sapratām, ka mēs varētu izvairīties eh, no kompresijas tehnoloģiju izmantošanas, un dažās nozarēs mēs līdz ar to varētu nodrošināt pat 90% enerģijas ietaupījumu. Šeit mēs redzam tādu klasisku pielietojumu rūpniecībā. Šeit ir runa par produktiem, kas tiek dažādā veidā izmantoti, apstrādāti. Piemēram, ja ir runa par šokolādes konfekti, tad tiek izmantoti dažādi roboti, dažādas iekārtas. No vienas puses tiek izmantoti pneimatiskie uh, pneumatiskās iekārtas un no otras puses elektriskās iekārtas. Un ja mēs paskatāmies uz kopējo ietaupījumu, tad šeit ir 90% ietaupījums. Tas pats attiecas arī uz CO2 izmešiem, kas tiek ievērojami samazināti. Tas nav vienīgais gadījums. Šeit nav runa tikai par vienu konkrētu pielietojumu. Mēs eh, šo trīs gadu laikā varējām eh, projektās secināt, ka ļoti dažādās jomās gandrīz visās jomās var panākt eh, šādu uzlabojumu ar aizstājot eh, kompresijas tehnoloģijas ar eh, citu veidu tehnoloģijām. Man ir arī secinājumi no mākslīgo materiālu ražotājiem. No plasmasas ražotājiem. Tātad mēs paskatāmies uz dažādiem scenārijiem. Nulles scenārijas kreisajā pusē šeit mēs skatāmies uz izējas situāciju kur ir kopējais enerģijas patēriņš, ikgadējie izdevumi, pēc tam, kad viss tiek aprēķināts. Un pēc tam mēs paskatāmies arī uz ikgadējiem CO2 izmešiem. Pa vidu, pēc tam jūs skatāties uz pirmo un otro scenāriju, tāpat arī te ir runa par optimizācijas scenārijiem. Mums izdevās šo neefektīvo kompresijas tehnoloģiju optimizēt, uzlabot, un rezultāti ir ievērojami. Vislabākie šie rezultāti, protams, ir trešajā un ceturtajā scenārijā, kur mēs pilnībā izvairāmies no šāda veida tehnoloģijas. 90% no enerģijas izmaksām uh, var panākt, balstoties uz šāda veida ietaupījumiem. Tātad Mēs redzam arī, ka CO2 izmeši tiek samazināti, tas ir labējais uh, stabiņš. Un kopējās izmaksas desmit gadu darbības periodā nodrošina 60% ietaupījumu no visām kopējām izmaksām. Tātad tas attiecās gan uz investīcijām, gan arī uz dažāda veida izdevumiem. Te nav runa tikai par enerģijas uh, izmaksām. Uh, Ekonomiskā veidā tas uh, nodrošina ļoti daudz izdevību uzņēmumiem un jo īpaši MBU. Es uh, gribētu pastāstīt, ar ko mēs nodarbojamies ETA opt uzņēmumā. ETA ir grieķu simbols, kas nozīmē efektivitātes koeficientu, un opt nozīmē optimizēt. Tātad tas nozīmē, ka mēs uzlabojam efektivitātes koeficientus. Mēs attīstam produktus, kas eh, nodrošina vispārēju ietekmi, tātad eh, paceļ eh, šo produkta līmeni uz augšu. Paskatīsimies, teiksim, uz mobilā telefona ekrānu. Te ir runa par vakuum tehnoloģijām, kas var tikt izmantotas, lai šo produktu nevajadzētu ap, apstrādāt mehāniski. Tātad mēs esam šādu produktu izstrādājuši šī gada laikā un sākām par to pārdot. Tad tas nozīmē tādu kā sūkni, kas ļauj izmantot arī apakšējo spiedienu, un šo, šo, tieši šo spēku mēs izmantojam šajās tehnoloģijās. Šādā veidā mēs ietaupam 66% enerģijas, tāpat arī samazinām troksni un līdzīgi mēs ietaupām arī CO2 izmešus. Tagad īsi par secinājumiem. Šīs zaļās tehnoloģijas uzņēmumiem ļauj ietaupīt uh, enerģijas izmaksas, ļauj samazināt CO2 izmešus un nodrošina arī eh, konkurētspēju. ETA opt piemērs parāda, ka šādā veidā mēs veicinam uh, zaļās tehnoloģijas un paaugstinām arī konkurētspēju. Tieši tāpēc arī šeit esmu pie jums ieradies. Mums arī ir eh, mājaslapa internetā. Mani šis temats ļoti interesē, un es labprāt par to runāju. Jūs varat man droši zvanīt, eh, jebkurā brīdī, pat naktī, un es jums varu par to pastāstīt arī sīkāk. Patiešām ļoti jauks priekšlikums, pat naktī varam ar jums sadzināties, bet mēs vēlamies būt eh, energoefektīvi. Mēs neizmantosim tāpēc elektrību un zvanīsim jums dienā, tad, kad mums nevajadzēs ieslēgt gaismu. Patiešām ļoti interesantas prezentācijas, ļoti svarīgas maziem un vidējiem uzņēmumiem, bet ne tikai. Tātad mēs visi varam labāk saprast, ko īsti nozīmē energoefektivitāte. Tagad vairs runa nebūs, ir paredzēta īsa diskusija. Bensten kungs, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšādātāji! Paldies eh, Dēnišu komoditīs pārstāvim Foldāgeru kungam. Paldies arī Pola kungam par ļoti interesantajām prezentācijām. Manuprāt, ir pietiekami attaisnotī, ka resursu efektivitāte tiek iekļauta šajā zaļajā rīcības plānā MVU. Šodien um, redzējām divus ļoti labus piemērus tam, kā mēs varētu samazināt enerģijas patēriņu maziem un vidējiem uzņēmumiem. Uh, No otras puses, mēs varam līdz ar to nodrošināt daudz spēcīgāku rūpniecību Eiropā, un mūsu konkurētspēja pasaules tirgu paaugstinās. Mēs eh, varētu līdz ar to arī pazemināt enerģijas patēriņu Eiropā. Man tas šķiet ļoti būtiski, bet vienlaicīgi tas ir ļoti liels izaicinājums MVU, jo īpaši ir runa par enerģijas cenām. Mūsu komitejā bieži par to tiek spriests. Varbūt nevienmēr mūsu viedoklis par enerģijas politiku ir vienāds. Tad, kad mēs spriežam par energoefektivitāti, eh, daudzi kolēģi pauž viedokli, ka eh, mūsu uzņēmumiem tie ir tikai lieli izdevumi. Es domāju, ka šeit galvenokārt būtu jādomā par konkurētspējas palielināšanu. Energoefektivitāte ir lētākais veids, kā MVU var samazināt izmaksas. Tas ļauj MVU arī domāt par um, uzņēmējdarbības attīstību un inovācijām. Pola kungs nu pat parādīja, ka attīstība un novatoriskums uh, ļauj uzlabot uh, nākotni Eiropā. Uzskatu, ka jūsu teiktais īpaši tālāk nav jāskaidro. Energoefektivitāte ir viens no labākajiem rādītājiem, tātad viens miljons no valsts naudas var novest līdz pat 5 eh, vai līdz pat 10 eh, miljoniem eiro investīciju. Mēs varētu arī nodrošināt 190 eh, darba vietu, ieguldot tikai 1 miljonu valsts naudas. Šī nozare darbojas pati par sevi. Energoefektivitātes nozare var radīt Eiropai arī eksporta iespējas. Protams, mēs eh, tam varam vēl pieplusot klāt tādu priekšrocību, ka mēs eh, Eiropā tērējam mazāk enerģijas. Līdz ar to importa un eksporta līdzsvars uzlabosies. Mēs visi zinām, ka mēs tērējam pārāk daudz enerģijas, kas nāk no Putina vai no tuvajiem austrumiem. Tieši tāpēc mums vajadzētu energoefektivitāti sākt aktīvi izmantot praksē. Vajadzētu arī izmantot finansēšanu. Ja mēs varam specializēties energoefektīvos risinājumos gan produktu, gan pakāpojumu sfērā, tad uh, Eiropai tas noteikti nāks par labu arī globāli. Energoefektivitātes jautājumi kļūst ar vien svarīgākie arī citur pasaulē. Mums ir kopējie mērķi attiecībā uz klimatu. Tāpēc, kolēģi, es patiešām ceru, ka jūs to ņemsiet vērā Jūs redzēsiet, ka šeit ir gan pieprasījums, gan piedāvājums, ka dēnišu komoditīs var šeit daudz ko nodrošināt. Mēs varam radīt novatoriskus risinājumus rūpniecībai Eiropā. Es varu arī turpināt uzsvērt, cik būtiski tas ir, nu, viss tas ir, bet noslēgumā es gribētu norādīt, ka mums vajadzētu turpināt strādāt pie visiem energoefektivitātes aspektiem, jo tas nāks par labu Eiropas uzņēmumiem, elektrības tirgumu, enerģijas savienības eh, izveidēji un pabeigšanai. Paldies, eh, Patricija Tojā, mūsu vicepriekšādātāja. Paldies. Es arī gribētu uh, uzsvērt, cik ļoti interesanti bija šie divi runātāji, cik ļoti interesants lietas viņi mums stāstīja. Un uh, mēs tiešām dzirdējām ļoti labas idejas un uh, vēlamies padziļināti pieskarties šim jautājumam, gan energoefektivitātes jautājumam, runājot par uzņēmumiem, ne tikai, lai tiktu taupīts mājasēmniecībās. Tagad divi jautājumi mūsu viesiem. Pirmkārt, otrajam runātājiem. Šis te pētniecības projekts, kas noveda pie šī tehniskā jauninājuma, Šeit ir runa par kompresijas uh, iekārtu samazinājuma, uh, lietojuma samazinājumu, protams, panākot tādu pašu rezultātu. Šeit ir jautājums arī par uh, valsts finansējumu. Uh, Vai e, šeit varbūt Eiropas finansējums varētu tikt izmantots, lai panāktu praktiskus rezultātus, tātad, lai tas e, nepaliktu tikai pētījuma līmenī, bet patiešām izstrādātu tehnoloģiju, kur varētu izmantot. Tas, protams, ir arī jautājums, kas ir saistīts ar uh, publiskā un privātā sektora sadarbību. Tad jautājums pirmajam runātājam par šiem te uh, procentiem Jā, varbūt, ka eh, tas nav vienmēr iespējams, jo tas ir sarežģīti, bet vai šeit ir kaut kādas uh, prognozes, tad, kad tiek izmantot šī prognožu un cenu novērtējuma tehnoloģija, lai uh, veicinātu enerģijas patēriņu tajos uh, periodos, kad ir zemāks cenas, vai tas jau tiek izmantots, vai tā ir tāda neliela tirgus niša, vai tas tiek jau uh, lielā apmērā izmantots. Un ja tas tiktu izmantots, vai to varētu arī izmantot ielāk apmērā. Nākamais runātājs, paldies, paldies mūsu viesiem par prezentācijām. Protams, mēs varam daudz runāt par inovācijām. Un uh, tas jau notiek daudzos sektāros, lai uzbotu energoefektivitāti, un, manuprāt, tiešām mazie un vidēji uzņēmumi varētu gūt labumu no šiem uh, jauninājumiem. Uh, bet no otras puses esmu liberālis un uzskatu, ka daudzi e, no šiem stimuliem ir tādi, ko rada tirgus. Un tāpēc varbūt jūs mums, kā politikas veidotājiem, varētu dot kādu padomu. Pirmais runātājs jau to minēja, bet uh, jā, kāpēc tad tirgus nav, uh, tirgus spēki nav radījuši uh, šādu mehānismu, ja jau tie, uh, tas ir tik vienkārši. Tātad mans jautājums ir ļoti vienkāršs. Es uzskatu, ka stimuli ir ļoti svarīgi uh, uzņēmiem, tātad kuri uh, noteikumi kavē šo mehānismu izmantojumu. Es šeit nedomāju uh, aizliegums, es domāju par tiem aspektiem tirgu, kas tad traucē uzņēmiem izmantot šo mehānismu dzīvē. Paldies, kolēģi, un tagad Tošanovska kungs, lūdzu. Děkuji, pane předsedo. Jā. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties eh, kolēģiem, pateikties mūsu runātājiem. Eh, gribētu uzdot jautājumu pirmajam runātājam, jo ir eh, tādas jomas, tādas nozares, kas varbūt nemaz tik vienkārši uh, nepārņems uh, šos jauninājumus, proti tās ir tās nozares, kurās ir liels enerģijas patēriņš. Es uzskatu, ka mazajiem uh, piegādātā nebūs pat, nebūs vienkārši to izmantot dienas laikā pārslēgties šajā enerģijas lietošanā un kā uh, ierobežot enerģijas patēriņu, kas uh, rada liels izmaksas, un otrkārt, kā reaģēt uh, uz šīm problēmām, um, runājot par enerģijas nepieejamību, un kāds ir tas procents um, tām enerģijām, kas tad tiktu iepau, ietaupīta. Uh, Un otriem runātājiem gribētu pajautāt, kuri e, tad ir tie sektori, kur patērē visvairāk enerģiju. Šaisto, brodri. Paldies, nākamais runātājs. Paldies, priekšsādētāji. Vispirms es e, gribēju izteikt tādu vispārīgu piezīmi par mazajiem un vitējiem uzņēmumiem. Tie ir mūsu uh, ekonomikas mugurkauls un līdz ar taupības politiku Eiropā esam nonākuši situācijā, kad e, tūkstošiem uzņēmumu ir e, milzīgas grūtības un viņi ir bankrota priekšā. Tie, kuri izdzīvo, e, savukārt saskaras ar negodīgu konkurenci. Viņiem ir jākonkurē ar lieliem uzņēmumiem, kam ir milzīgas finanses, milzīgas iespējas, uh, un mums ir uh, nekavējoties jārīkos, jāīsteno uh, rīcības plāns, un šim zaļajam rīcības plānam MVU ir jābūt uh, tādam, kas sasniedz arī konkrētus mērķus. Mums ir jāņem vērā arī MVU um, īpatnības, jo īpaši to uzņēmumu īpatnības, kas specializējas kādā nozarē. Uh, Un jāņem vērā tas, ka šiem uzņēmumiem ir grūtības izdzīvot konkurences apstākļos, krīzes apstākļos un jādomā arī par valstīm, kurās ir šīs taupības programmas. Ir jāatvieglo uzņēmumiem pieeja finansējumam e, un arī Eiropas Savienības līdzekļi ir labāk jāizmanto, piemēram, apārsnes 2020 līdzekļi vai kosme līdzekļi. Un redzam, ka šogad šo programmu finansējums ir samazināts. Un tāpēc ir svarīgi uh, veidot šādas uh, spēcīgas atbalsta programmas. Otrs jautājums. Kā jūs vērtējat uh, normatīvus enerģijas jomā un runājot par izmaksām? Piemērs. Kiprā pirms dažiem gadiem bija uh, kāds neliels uzņēmums, kas uh, ražoja fotovoltaika uh, paneļus. Viņi uh, strādā ar ļoti modernām iekārtām, ar robotiem un arī eksportēja šos saules paneļus uz Vāciju un citām valstīm, bet šis uzņēmums bankrotēja, jo viņu ražošanas izmaksas bija tik augstas, ka viņi neizturēja uh, Uh, konkurenci ar Ķīnas uzņēmumiem, kur daudz lētāk varēšos paneļus saražot. Tad man ir jautājums uh, attiecībā uz šo valstu uh, subsīdijām. Valsts atbalsts, to visu taču var reglamentēt, un te es gribētu uzklausīt jūsu viedokli par to. Uh, vajadzētu paredzēt īpašu aizsardzību šādiem specializētiem maziem un vidējiem uzņēmumiem atjaunīgo enerģiju jomā. Paldies! Paldies, vai vēl kāds grib izteikties? Nē, tad varbūt uzdošu pats divus īsus jautājumus pirmiem runātājiem. Faldagar kungam. Man šķiet, ka viedo tīklu sistēmas varētu būt eh, ļoti svarīgas, lai izmantot tirgus cenas eh, un eh, Paula kungam jautājums, vai jūs esat patentējuši savas idejas, vai tā varētu, tās varētu būt pamatā patentam. Paldies. Un tagad jums vārds atbildēm un noslēguma piezīmām, piezīmēm. Tajā pašā secībā lūdzu. Thank you for... Paldies par jūsu jautājumiem. Werner kungs, Werners kundz, pirmkārt jūsu jautājumi par to, cik daudz var ietaupīt uh, ar šīs koncepcijas starpniecību. Tāds bija jūsu jautājums, un man jāsaka, ka ir ļoti sarežģīti pateikt precīzu skaitli, cik tad var ietaupīt. Pirmkārt, tas viss ir tikai koncepcijas līmenī, un otrkārt, tas ir atkarīgs no konkrētās nozars, kura piedalās šajā pasākumā. Tātad, jo lielāka elastība ir uh, iespējama šajā uzņēmumā, cik, uh, cik, jo vairāk šīs uzņēmums ir gatavs uh, uh, pielāgoties un mainīties, jo vairāk var arī ietaupīt. Un jo ātrāk uzņēmums var pielāgoties, jo labāk tas arī ir. Uh, vienkārši tas tagad vēl netiek izmantots, uh, bet tajā ir milzīgs potenciāls. Mūsu sākotnē aprēķini uh, saka, ka uzņēmumiem energoietilpīgās nozarēs ir apmēram 5 līdz 10 procentu izmaksu samazinājuma potenciāls. Un uh, tas ir tas, ko jums var tagad pateikt, bet tas ir lielā mērā atkarīgs no konkrētā uzņēmuma. Un tad jūs runājāt par uh, to, uh, cik tad tas tagad tiek izmantots. Es gribētu uh, uzsvērt, ka uh, tiek izmantot šī uh, reakcija uz pieprasījumu, bet šī koncepcija, ko es piedāvāju, ko es stādīju priekšā, tā vēl netiek izmantota. Mēs redzam, ka atjaunīgie resursi noved pie cenu svārstībām, un tā ir jauna tendence, un tirgus vēl nav pielāgojies. Es ceru, ka tas atbild, tā ir arī pietiekama atbildes jūsu jautājumiem. Jums? Liels paldies par jūsu jautājumu. Tas ir ļoti labs jautājums. Jūs jautājāt par to, kāda veida politiskie apstākļi š, eh, liek šķēršļus ceļā šīs koncepcijas izplatībai un kāpēc tā nav vairāk izmantota, netiek plaši izmantota. Viena no uh, galvenajām lietām, uh, lai tas viss darbotos, uh, kas ir nepieciešama, ir efektivitāte aktīvs tirgus. Tas nozīmē, ka būtu jābūt pieejamai tirzniecībai uh, visu laiku. Tātad, uh, bet joprojām ir vēl valstis, kurās nav šādi tirgi, jo, bet tie tiek izstrādāti, jo tagad, kad tiek izmantotas atjaunīgās enerģijas, uh, tirgum ir jābūt elastīgākam, ir uh, ja, tādējādi jānodrošina piegāžu drosība. Attīstīgākos, attīstītākos tirgos tas ir iespējams, bet uh, pienāks laiks, kad pasaulē, visā pasaulē šis jautājums būs jārisina, un tas ir risinājums. Tātad uh, labi funkcionējoši dienu tirgus, uh, dienas tirgus ir. Uh, ļoti svarīgs, lai tas varētu darboties. Ja mums būs integrēts tirgus, tad tas veicinās tirzniecību un veicinās efektivitāti. Un tad mēs patiesi varēsim optimizēt uh, uh, enerģijas lietošanu, izmantojot šo koncepciju. Es ceru, ka tā ir pietiekama atbildes jūsu jautājumu. Tad jums bija komentārs, jūs teicāt, ka jūs uzskatāt, ka uh, MVU uh, būs uh, sarežģīti to izmantot, un es piekrītu, ka uh, ir tagad vēl sarežģīti panākt, lai MVU pierast pie šīs domas, ka viņi varētu kaut ko tādu darīt, lai samazinātu enerģijas patēriņu. Uh, Bet eh, tagad mēs redzam, ka tādos eh, modernākos enerģijas tirgos, kā piemēram Vācijā, kur ir liels eh, atjaunojumu enerģiju īpatsvars, mēs patiesībā redzam, ka cenas no ļoti augsta līmeņa noslīd pat zem nulles, un te mēs redzam, cik tirgus ir neefektīvs, un šos cenu kritums izraisa atjaunojumās enerģijas. Uh, Un um, es domāju, ka šādas problēmas būs visās valstīs, kad pieaugs uh, atjaunojama enerģiju īpatsvars. Uh, negatīvas cenas nozīmē uh, tas, ka to, ka jums piemaksā par enerģijas lietošanu šajās uh, sastrēguma stundās, tātad, un tas nozīmē, ka būs uzņēmumi, kas būs uh, gatavi savu patēriņu pielāgot uh, tirgus uh, svārstībām. Uh, un uh, tādējādi varēs optimizēt, uzlabot savu ražošanu un ietaupīt. Bet tas, protams, nenotiks vienas dienas laikā. Mums ir uh, jādomā šādās kategorijās un jāintegrē enerģijas tirgu, tirgi ar um, ražošanas procesiem. Es ceru, ka tā bija pietiekama atbilde. Un uh, jūs jautājāt arī par to, kā var izmantot uh, šo papildus enerģiju. Un tas ir tieši tas, ko es domāju, ka ja Vācijā vēja enerģijas ražošana ir augstā līmenī, šie tie vēja ģeneratori griežās visu laiku, tad ir pat iespējams tirgu sabrukums, es atvainojos, tīkla sabrukums, ja tātad enerģijas piegādes pārtraukums, ja ir pārāk daudz enerģijas, kas netiek uh, izmantota, un mēs to eh, pieredzējām Dānijā. Un tas nozīmē, ka šajās, šajos brīžos cen, cenas krīt zem nulles, tās kļūst negatīvas, un uh, sistēmai ir vienkārši nepieciešami patērētāji, kas izmanto šo uh, enerģiju, un tad mēs piedāvājam patērētājiem rīkoties e, e, elastīgā veidā un pēc iespējas vairāk patēriņu uh, pārvietot uz tām stundām, kad cenas ir negatīvas. Un visbeidzot, Buzaka kungs, jūs jautājāt par mūsu viedokli par viedajiem skaitītājiem, jā, viedajiem tīkliem, saka Buzaka kungs. Tas uh, tiek izmantots tradicionālajā pieprasījuma reakcijā. Uh, mēs to novērtējam, mēs saprotam, ka tas ir solis pareizajā virzienā, un tomēr mēs vienkārši piedāvājam izmantot uh, šo atlikušo neizmantoto sistēmas elastību, uh, kas ir papildus viedajiem skaitītājiem, bet jā, viedie skaitītāji arī ir ļoti, ļoti uh, laba iniciatīva. Visbeidzot, Gribētu piebilst, ka šī tendence, izmantojot vairāk uh, atjaunojumās enerģijas, uh, šī nepieciešamība pēc elastības tikai pieaugs, un tā pieaug jau tagad, un šī koncepcija kļūs aizvien vērtīgāka laika gaitā, un ir svarīgi raudzīties šajā virzienā. Paldies! Liels paldies, eh, Foldegar kungs, un tagad mūsu otrais runātājs Kristofs Pāls, lūdzu. Jā, es arī gribētu censties atbildēt uz jautājumiem kaut gan uh, apzināti gribētu tos sajaukt, eh, jo daudz iet vienā virzienā. Pirmkārt, šis te projekts to finansēja Hesenes uh, Uh, federālā zeme un līdzfinansēja arī Eiropas Savienība, un tāpēc varu piekrist, ka ir uh, labi šeit investēt, uh, nedaudz paskaidrošu. Jo vēlme bija sasniegt tieši to, ko ETA opts sasniedza. Tātad mēs vēlējāmies uh, kādu universitātē, kas, eh, tad es šeit runāju par sevi, es, eh, šī štata vieta tika izveidota un eh, Hesens federālā zeme izveidoja šo štata vietu, finansēja to, līdzfinansējot to ar Eiropas Savienības līdzekļiem, un man bija iespēja strādāt pie šī projekta un pie šīs idejas. Šis te finanšu stimuls, ja tas nebūtu, tad tas nebūtu bijis iespējams. Uh, izstrādājat savu doktoru darbu, un tagad pieskaršos jūsu jautājumam, Puzeka kungs, tātad savu doktoru darbu eh, izstrādes laikā es veicu šo pirmo patentu pētījumu, un eh, tagad mums ir piešķirts eh, Eiropas patents, un ir 6-7 valstis Eiropā, kurās mums ir patents, un arī pārējās valstīs jau ir patents pieteikts patents un tagad eh, finansēšanas jautājums. Mēs esam neliels startup uzņēmums, kā jau pirmīt minēju. Mēs ar 200 tūkstošiem eiro investīciju kapitālu sākām šo darbību. Un uh, mums ir 55 eh, tūkstoši eiro patenta izmaksas. Tās uzņēmās apmaksāt Kasels universitāte. Uh, Eh, pretējā gadījumā mēs nevarētu pat nodibināt šo uzņēmumu, un mēs šeit tagad nesēdētu, jo mums nebūtu bijis iespējams šos patentus eh, pieteikt un saņemt, bet tagad mēs tos atmaksājam universitātēm, tie ir mūsu patenti. Un saņēmām arī eh, atbalstu finanšu veidā. Es uz trim gadiem saņēmu finansējumu. Uh, Un no tā arī eh, radās, eh, izstrādāju šo pamatu ideju šim uzņēmumam. Mēs nezinām, eh, kā tas attīstīties, tāpēc arī esam startup uzņēmums, bet tā nu tas ir energoefektivitātes laikmetā. Manuprāt, mēs esam ķērušies klāt īstajiem jautājumam. Mēs esam atklājuši energo namu. Tas atradīsies stāvu virs mūsu biroja. Ja Un tur būs iespēja jauniem uzņēmiem, tādiem uzņēmiem kā mums, vēl labāk eh, piekļūt eh, finanšu līdzekļiem. Es to visu nedaudz sajaucu kopā savā atbildē, bet es ceru, ka visi atbildes saņēma. Bet es nedomāju, ka ir eh, vērts, ir labi to visu atstāt tirgus ziņā. Es zinu uzņēmumus, kuri 800 tūkstošus eiro gadā um, iztērē vienkārši noplūdēm savā, savās iekārtās, un uh, tad ir jautājums, kāpēc tad šīs kompresijas iekārtas netiek aizstāts ar ko citu, ja tas viss ir tik neefektīvi. Un tas ir um, arī tāpēc, ka uh, uzņēmumi vienkārši nepievērš šiem jautājumiem, tie nav viņu galvenie problēma jautājumi, viņi vairāk pievēršas ražošanai un citām lietām. Uh, bet uh, neredz šos zaudējumus, kas viņiem ir šāds neefektivitātes uh, Uh, rezultātā. Un to var um, atrisināt ar šādiem uh, stimuliem. Un tāpēc arī zināmās vietās būtu jāiejauc. Nevar visu atstāt tirgus ziņā. Paldies! Paldies! Paldiem, paldies abiem paneļa ekspertiem! Paldies par jūsu pieminētajiem piemēriem! Un uh, Protams, ir ļoti labi, ka mēs esam dzirdējuši abu ekspertu dalīto pieredzi. Energoefektivitāte mazos un vidējos uzņēmumos ir ārkārtīgi aktuāla tēma. Paldies! Un tagad eh, pārējām pie otrās paneļa diskusijas. Pirmā runātāja otrajā paneļa diskusijā ir doktora Katarīna Reitere, kura daudzus gadus eh, ir bijusi atbildīga par ekoloģisko pārvaldību uzņēmumā. Jūs arī esat lauksainiecības ekonomikas speciāliste un esat ieguvis doktoru, doktoru grādu ilgspējīgā mārketingā. Jūs šobrīd esat eh, vadošā direktore lielo uzņēmumu asociācijā Vācijā un jūs eh, esat eh, Eiropas biznesa asociācija ilgspējīgas attīstības asociācijas vadītāji. Un jūs arī spēcīgi iestājaties par eh, ilgspējīgu attīstību Eiropā. Lūdzu. Thank you very much. Paldies. Paldies par šo ļoti patīk, patīkamiem ievadvārdiem un jauku pēcpusdienu visiem. Man ir ļoti liels prieks piedalīties šās pēcpusdienas uzklausīšanā. Un runāšu vāciski you see, uh, ecopreneur.eu, uh, we are just in the founding phase, wir sind in der Gründung. Tātad uh, ekopreneur uh, esam ne, ne tik, tikko nodibinājušies uh, kā uzņēma apvienība. Mēs domājam par uh, Eiropas ekonomikas atjaunošanu un tāpēc šis te zaļais rīcības plāns MVU ļoti labi iederas mūsu prasībās. Mēs prasām sociāls un ekoloģisks uh, inovācijas, pievēršamies galvenokārt uh, reģionālajiem un uh, uh, mazajiem uzņēmiem, mazajai ekonomikai. Uh, Jūs šeit eh, varat redzēt, eh, kādi uzņēmumi šeit eh, piedalās. No Austrijas tā ir Grüne Wirtschaft, no Francijas Entreprendre Vēr, no Vācijas Unternehmens Grüne, no Nīderlandes De Grüne Zāk no, un no Spānijas Greenbiz, un kopā tie ir vairāk kā 1500 ilgspējīgi MVU, kurus mēs pārstāvam. Šeit jūs redzat, ka arī lielāka uzņēmuma ir pārstāvēt mūsu tīklā kas uh, daudz no viņiem ir arī pionieri zaļajā ekonomikā. Uh, mums ir nepieciešama ekonomikas transformācija, mums ir vajadzīga cirkulārā ekonomika un atbalstām cirkulārās ekonomikas paketi, ir vajadzīga arī CO2 neitrāla ekonomika, mums ir uh, ir eh, jāaizmirst eh, šī te pieeja, ka mēs vienkārši mazāk piesārņojam, nedaudz mazāk piesārņojam un tad esam jau labi. Nē, mums ir jādomā par to, kā visai sabiedrībai eh, būs labāk. Mēs redzam, ka tirgus nedarbojas, jo ārējās izmaksas nav internalizētas, piemēram, izmeša nekādā ziņā netiek iekļauti cenā. Uh, un arī ekoloģiskās un sociālās inovācijas uh, netiek atbilstoši uh, atbalstītas. Uh, un arī ir tā, ka investi investori bieži vien nezina pietiekam daudz par šīm te zaļajām investīcijām un, un pārvērtē riskus, un līdz ar to MVU uh, nevar eh, pietiekami veiksmīgi strādāt, lai eh, laist savus produktus tirgū. Mums ir prieks, ka komisija savā paziņojumā um, resursu efektivitāti uzsver. Pierādzinos, ka tas ir ļoti svarīgi, jo jau tagad 40% eh, no ražošanas izmaksām stāda izaivielas un uh, ietaupījuma potenciāls ir 630 miljārdi eiro gadā. Uh, mēs varam apstiprināt, ka uh, eh, eh, MVU ļoti svarīgas ir šīs īpašās zināšanas, un pie tā arī varam īpaši strādāt. Tas vienkārši, uh, tas pierādās arī uh, attiecīgos pētījumos, runājot par to, kāds ir ietaupījuma potenciāls. Kāda ir situācija attiecībā uz ilgtspējību MVU par uh, ekonomikas atjaunošanu? tad mēs redzam, ka uh, uzņēmumos, kas piedāvā zaļos produktus, uh, tie ir neliela daļa, uh, ir tādi interesētie uzņēmumi, tie jau ir lielāka daļa uzņēmumu, un vislielākais skaits uzņēmumu, un šeit vēl lielāks šis punkts varētu būt ir tie uzņēmumi, kuriem nav nekādas intereses par zaļajiem produktiem un zaļajām metodēm. Uh, Kas tad ir svarīgi, lai MVU zaļā ekonomikā būtu veiksmīgi? Mēs zinām, ka tas ir tirgus pieprasījums, bet arī dažādi stimuli, tas jau tika minēts, arī finansējums ir liels klupšanas akmens, bet, protams, arī uh, likumdošanas normas uh, un citi pasākumi, kas attiecas uz visu ražošanas procesu, ir svarīgi. Uh, tas man nav jāskaidro, ko jūs šeit redzat. Uh, Tas ir tas, ko skar šis zaļais rīcības plāns MVU, un mēs varam pateikt, ka Ekoprenor EU, kā uzņēma apvienība, mēs atbalstām šo zaļo rīcības plānu, bet eh, arī tādu lielu bet šeit gribam pierakstīt, jo mēs zinām, ka gan MVU, gan lieli uzņēmumi eh, lielā mērā reaģē uz uh, tirgus pieprasījumu un arī uz likumdošanas normām. Un uh, šie divi uh, inovāciju dzinēji trūkst zaļajā rīcības plānā MVU. Vasarā mēs pieņēmām manifestu par cirkulāro ekonomiku, un tur ir divas galvenās prasības. Pirmkārt, par tirgus pieprasījumu, uh, Proti eh, šajā jomā eh, vairāk būtu jāņem vērā cirkulārie produkti un mēs prasām eh, Eiropas Savienības direktīvu par cirkulāro dizainu. Un tagad nonāku pie ieteikumiem un redzu, ka man ir atlikušas vēl 5 minūtes un varu runāt nedaudz lēnāk. Par Pirmais ieteikuma bloks šeit ir jādomā par to, kā var uh, tirgus potenciāli paplašināt, ir jānosaka tādas cenas, kas patiesi atspoguļo uh, ražošanas izmaksas, proti jāinternalizē šīs ārējās izmaksas, uh, proti, ja ir uh, ETS uh, tirzniecības sistēma, tā ir labi jādarbojas, un ja tā nedarbojas, tad ir jābūt noteikļi, nodokļiem, piemēram, ir jābūt uh, nodokļiem, uh, augstākiem nodokļiem. Uh, Eh, izēvielām, mazākiem nodokļiem darbam, un jāpadomā par to, ka varbūt arī PVN noteikums varētu pielāgot eh, cirkulārai ekonomikai. Tirgus potenciāli varam uh, paplašināt arī uzstādot ambiciozus mērķus Eiropas Savienībā, saistošus mērķus uh, energoefektivitātei um, un arī uh, resursu efektivitātei. Mēs šeit prasām šos 30% līdz 2030. gadam. Uh, kas bieži vien tiek pārāk maz ņemts vērā, bet ļoti ietekmē tirgu, piemēram, Eiropas Savienību kā pionieris, e, klients pionieris, piemēram, publiskajā iepirkumā varētu dot priekšroku zaļajiem produktiem. Un mēs zinām, ka tādi produkti kā Fair IT jau uh, ir. Uh, pieejamas eh, tādas datoru peles, kas tiek ražotas atbilstoši taisnīgas tirzniecības principiem, bet bieži vien tādām nav nekādas izredzes, vienkārši jādod priekšrok šādiem zaļiem produktiem. Otrs ieteikuma bloks eh, ir vērsts uz to, kā labāko praksi varētu izplatīt. Tur mani iepriekšēji runātāji jau minēja labs piemērs, bet eh, mēs šeit arī varētu piebilst uh, to, ka ir šī ES uh, iniciatīva sniegt ziņojumus ne tikai par finansēm uh, un uh, ekonomikas un sociālo lietu komiteja uh, jau ieteica ieņemt, uh, iekļaut uh, šādas, šādu kopēju labumu principus Eiropas Savienības darbā. Un C uzņēmuma sadarbība Tie, kas strādā praktiski un zina, kāda uh, ir diskusija, kādas ir diskusijas un kā, kāda ir uh, ieguvumi, tad, kad tie notiek diskusijas starp uzņēmumiem, tie zina, ka ir jārada iespējas sadarbības projektiem un arī um, tikšanās punkti pierobežu reģionos, lai varētu uzlabot reģionālo sadarbību. Un šeit mēs uh, piekrītam OPME um, kritikai, ka līdzšinējā um, informācija, kas ir pieejama par sadarbības iespējām, ir ļoti grūti uztverama un nesaprotama, un tā tad nav pieejama būtībā um, maziem un vietējiem uzņēmumiem. Trešais uh, ieteikums uh, ir par ilgspējīgu tirzniecību. Kā tas ir saskaņojums ar uh, zaļo rīcības plānu, domājot par Eiropas uh, pioniera lomu zaļā ekonomikā, uh, būtu tad jāsaka arī, ka TTIP un CETA uh, ir jānosaka jaunie standarti ilgtspējīgā tirzniecībā, bet tā tas nav. Un, uh, Šeit mēs redzam, ka tiek vaināti reģionālie tirgi, tiek uh, vaināti vides standarti. Šeit mēs tiešām liekam milzīgas uh, jautājumzīmes un prasām pārtraukt sarunas par šiem nolīgumiem. Mēs redzam, ka ar kosmē un apvārsnes 2020 eh, paredz eh, atbalstīt eh, zaļo ekonomiku, bet šis te patiesais izaicinājums, patiesās problēmas netiek risinātas. Ceturtais ieteikums - izglītība un apmācība, jo Nākotnes eh, veiksmīgie zaļie uzņēmēji šobrīd ir skolās un citās izglītības iestādēs, un eh, šajā kontekstā mēs arī piekrītam OPM kritikai, eh, ka zaļās prasmes, lai arī tās ir ļoti svarīgas energoefektīvas un resursu efektīvas ekonomikas attīstībai, tās neparādās zaļajā rīcības plānā. Vēl daži secinājumi, kā jau kā mēs varētu palielināt zaļā rīcības plāna ietekmi. Mēs piedāvājam atbalstīt šo rīcības plānu ar spēcību rīcības plānu cirkulārajai ekonomikai, jo tādējādi mēs panāksim patiešām šo te iespēju veiksmīgi pārveidot ekonomiku. Mēs vērtējam to tā, ka mēs varētu desmitkāršot eh, zaļā rīcības plāna ietekmi, ja būtu pienācīgi papildu pasākumi. Un eh, cirkulāra ekonomika ir eh, ļoti svarīga, bet tas vēl nav skārs lielos uzņēmumus, bet maziem vidēju uzņēmumi rāda, cik veiksmīgi var šādā veidā uh, darboties, eh, un eh, tādējādi varam attīstīt pasākums gan lielajiem uzņēmumiem, gan MVU. Šeit ir vēl daži neatbildēti jautājumi noslēgumā, kas runā par to, vai tiešām apvērsnes 2020 projektu izvēles termiņam ir jābūt astoņiem mēnešiem. Mēs eh, jautājam, vai tas nebūtu iespējams izdarīt ātrāk. Ār Uh, Climate Kick. Uh, šeit ir paredzēts 400 startup uzņēmums atbalstīt. Šeit ir jautājums, kāds mērķis tad ir sasniegts. Un uh, runājot par Eiropas uzņēmumu balvu, vai nevajadzētu arī balvu cirkulārās ekonomikas uzņēmumiem. Un svarīgs punkts ir arī runājot par zaļās rīcības plānu MBU, kā mēs saprotam šo uh, zaļu uh, zaļo uh, terminu un uh, kas ir uh, tiešām zaļš un kas ir tikai tāds, ko mēs vārdos saucam par zaļu. Paldies, Reuters kundze, paldies par šo ļoti interesanto in informāciju. So Mums tas ir ārkārtīgi interesanti dzirdēt par to, kā tas darbojās Vācijā. Bet eh, nākamais runātājs, kam došu vārdu, ir ir Vims Mihelis, kas ir Provirona izpildirektors. Ir, tas ir ķīmisks uzņēmums, kas ražo īpašas ķimikālijas. Un Mihels Kungs ir Antverpenes, ieguvis Antverpenes universitātē doktora disertāciju produktu izstrādi, dažādu izstrādājumu izstrādē. Un ir arī svarīgi, ka viņš pārstāv ķīmisko ražotāju, in, ra, ražotāju asociāciju Beļģijā, un jūs darbojaties tieši mazo un vidēju uzņēmumu noda, nodaļā. Jūsu prezentācija, Mikēlis Kungs, runā par ķīmisko produktu ietekmi uz funkcionālu risinājumu meklēšanu. Good afternoon. Jauka pēcpusdiena visiem. Mani sauc uh, Vims Mihēlis. Un Proveronu dibināja 77. gadā mans tēvs Un viņš teica, nevajag jau neko pārdot, ja cilvēki to pirks jebkurā gadījumā. Es jūs iepazīcināšu ar mūsu uzņēmumu darbību un varbūt sniegšu arī dažas padomas, vismaz tādus, kas mūsuprāt ir padomi. Mēs e, esam strādājuši ķemikālija jomā, ražojot plasmas izstrādājumus, barību piedevas. Uh, pretledus ķimikālijas un farmakoloģiskos ražotājus. Un eh, mūsu pakļautībā strādā 300 cilvēki, mēs strādājam 100 valstīs, mums ir divas ražotnes eh, Beļģijā un pārdošanas eh, centrs Ķīnā. Tātad, kā mēs pārdodam mūsu ražojumus? Tātad mēs eh, pārdodam arī dažādas benzīvu piedeles. E, ne visi to vēlas pirkt, bet mēs to pietiekam labi pārdodam jebkurā gadījumā. Bet 2008. E, gadā mēs e, nolēmām mainīties, jo nav nekāda jēga konkurēt ar Ķīnā un Indijā ražotām ķimikālijām, jo mēs vienkārši, vienkārši esam pārāk dārgi. Tāpēc eh, mēs izvēlējāmies doties attīstības ceļu. Mums eh, ir laba tirgus niša, un mēs izvēlējāmies tieši ražot nišām domāts produktus. Mēs sākām ar atjaunīgiem materiāliem, un tomēr uzsvaru liekot uz eh, zaļo ražotāju un kad Katrīna man jautāja, vai tie tiešām ir ilgspējīgi ražojumi, šiem izstrādājumiem ir ilgtspējīgs, ilgtspējīga šķautne. Tātad mēs galveno uzsvaru likām uz tirgu, tātad mums ir četras dažādas ražotņu nožars. Ko tad mēs ražojam? Mēs ražojam eh, pret apledošanas ķimikālijas, kas tiek izmantotas lidostās. Mēs esam izstrādājuši arī ķimikālijas skraiceļa pretledus apstrādēji, un tas eh, ir tāds produkts, kuram nav ekotoksiska ietekme. Varu droši apgalvot, ka tas ir visekoloģiskākās skrejceļu pret aplidošanas produkts pasaulē. Mēs 2006.-2007. Eh, gadā uzsākām biodīzeļu ražošanu, šeit jūs redzat eh, mikroaļģu akvakultūras ražotni, un pēc eh, trīs nedēļām mēs sapratām, ka nav jēga šīs aļģes pārvēsta enerģijā. Iespējams, ka vēlāk tas atmaksāsies, bet tuvākajās desmitgadēs nē. Tāpēc šobrīd mikroaļģes mēs pārdo pārdodam tikai un vienīgi akvakultūrām. Mēs tiešām izmantojam Eiropas izstrādātās programmas, mēs eh, izmantojam jūsu politiku, lai ražotu jaunus plasmas izstrādājumus. Piemēram, šeit bērnu dārzā jūs redzat uzlējumu grīdai. E, tas ir ne tikai zaļš krāsas ziņā, bet tajā ir tādas plasmas piedevas, kas, e, radot labu klājumu grīdai, ir arī pilnīgi drošas e, maziem bērniem. Bērni šo grīdu var laizīt un no tās ēst nekas slikts neradīsies. E, tā tad polilaktiskā skābe un tā ir visvairāk izmantotā plasmas ražošanā pasaulē. Un e, ja kāds e, uzņēmums ražo plastmas, tad šo skābi noteikti izmanto. Un mēs esam vienojušies kādas ražotājiem. Uh, Pavisam nesen mēs uzsākām arī barības piedevu papildu elementu ražošanu. Kā jūs ziniet, šobrīd dzīvnieku barībā tiek izmantots ļoti daudz antibiotiku. Un tas nozīmē, ka agrāk vai vēlāk visa biosfēra kļūs antibiotika rezistenta, bet mēs piedāvājam dabīgā ceļā izstrādātu un ražotu piedevu portfolio. Tā tad eh, dzīvi lopi, kas eh, vai arī tātad lopi vai putni, kas eh, šos izstrādājumus lieto, tiek pasargāti no nevajadzīgas antibiotika izmantošanas. Tātad tas būtu mūsu tas, ko mēs darām, bet jautājums ir, ko šī programma var darīt MVU. Ko tad mums vajadzētu? Mums ir galvenais nepieciešams juridiska drošība, juridiska drošība pārskatāmā laika periodā, un tas arī būtu mans vienīgais lūgums vai prasība jums šeit. Mums joprojām ir biodīzeļa ražotne, bet eh, zinot, ka šobrīd eh, Eiropas attieksme un uh, politika ir mainījusies, ļoti, daudzas uzma, ļoti daudzi uzņēmumi ir bankrutējoši, mēs vēl joprojām ar to nodarbojamies, bet uh, mēs esam zaudējuši 10 miljardus eiro. Tātad trīs gadu laikā 10 miljardi katru gadu milzīgs naudas apjoms. Tātad mums ir nepieciešams pārskatāms ilglaicīgā periodā uh, juridiskais ietvars. Es saprotu, ka jūs plānojat septiņu gadu periodā, bet uh, mums ir nepieciešams garāks periods. Ja uzņēmums vēlas zelt un plaukt, tad mums ir nepieciešams stabils juridisks ietvars, paredzams ietvars, vēlams pat 20 gadus, nu vismaz 10-15. Es zinu, ka jums tas varbūt izklausās pārspīlēti, bet eh, uzņēmumiem tieši tas rada ieņēmumu, kā ka Lai arī ko jūs noteikti, lai arī kādas robežas griestus vai sliekšņus, tad saglabājiet to uz šo manis teikto gadu skaitu. Tā tad nākamais. Sistēmām ir jābūt skaidrām vadlīnijām. Pirms desmit gadiem es būtu varbūt teicis, vispār nenodarbojieties ar vadlīnijām. Tirgus pats visu saregulēs. Un to mēs esam redzējuši, bet raugoties uz desmit pēdējiem gadiem, barības piedevu ražošanā, nē, tirgus pats neko nesag, nesakārto. Ja jūs neaizlieksiet antibiotiku pievienošanu dzīvnieku barībai, tad tas notiks arī turpmāk. Tā tad eh, juridiskajam ietvaram ir jābūt, tam ir jābūt pietiekami striktam, bet, eh, protams, ir jau labi, ka jūs organizējat šādas uzklausīšanas, bet uh, Galvenais ir tātad radīt pārliecību, ka mēs varēsim ražot turpmākos gadus un daudzus. Nākamais. Mēs vēlamies redzēt tādas skaidras vadlīnijas, nevis kaut kādu samežģījumu. Tātad e, mēs gan ražojam bremžu šķidrumus, gan arī tos atkārtot izmantojam. Uh, Tātad, ja jūs eh, bremzējat ar savu mašīnu, tad eh, šis produkts tā kā aiziet zudumā. Mēs ražojam labāko bremžu šķidrumu tirgu, un efektivitāte ir 98%. Vismaz no mana viedokļa raugoties, ja jūs no savas puses apsolītu, ka no rītdienas sākot visiem bremžu šķidrumiem ir jābūt apmēram 90% Eh, otrais izmantojamā šķidruma, tad mēs tiešām jau tuvotos eh, aprits ekonomikai, bet mēs ar to nodarbojamies jau no 86. gada, tātad mēs tiešām runājam reāli jau 30 gadus par aprits ekonomiku vismaz brēmas šķidrumiem. Tātad aizliedziet ekotoksisku sastāvdaļu izmantošanu visa veida izstrādājumos. Tas ir iespējams. Uh, Mēs šodien jau dzirdējām ļoti daudz piemērus, ka tas ir iespējams. Vienīgais, kas mums ir vajadzīgs, skaidra politika, kas darbotos daudzus gadus. Kā jau es teicu, plastmasas ražošana mainās, tā ir nevairs tik milzum toksiska, un tas ir tieši pateicoties izstrādātajām politikām. Es zinu, ka tie bija tādos vispārīgos vilcienos ieskats, tas varbūt nav tik daudz par zaļo attīstību, bet lūdzu radiet vienlīdzīgas spēles noteikumus. Pie tam ar vienlīdzīgiem spēles noteikumiem es domāju ne tikai skaidru juridisko ies, ieska, ietvaru, bet arī to, lai jūs kontrolētu, ka viss to tiešām izpilda. Piemēram, Beļģijā tas atšķirās pat no reģiona uz reģionu, un arī dažādās dalību valstīs tas ir atšķirīgi, bet būtu labi, ja tās vismaz visās Eiropas valstīs būtu vienādi. Tā tad eh, šī plastmasas ražošana, šī manis pieminētā plastmasās izmantotā skābe, eh, kas tiek izmantota bio sadalīt, tātad sadalīt spējīgos plastmasas maisiņos, tas tiek izmantots dažādās valstīs, bet ir mm, dažādās, dažādos reģionos dažāda likumdošana, kas runā par šo Eh, sadalīties spējīgo plastmasu. Es esmu dzirdējis arī ķīmiskajā asociācijā eh, Beļģijā sarunas, ka eh, dažādas etiķetes sliekšņi, sliekšņi, griesti, vēl ir ļoti daudz dažādu veidu ierobežojumu. Nākamais. ar dažādiem rīcību plāniem rīkoties aktīvi. Tātad pagājušajā nedēļā biju e, rudens brīvdienās, un es e, lasīju jūsu ieteikumu par, par es lasīju jūsu mājaslapu, tātad kā maziem vidējiem uzņēmumam popularizēt savas idejas. Varbūt, ka vajadzētu izveidot tādu atvērto čekara metodi, kur dažādās jomās strādājoši maziem vidēji uzņēmumi varētu um, aktīvi reklamēt savu preci. Un pēdējais. Rīkojoties praktiski un rīkojoties trie tieši, lasīju jūs sagatavoto ziņojumu, kas tika publicēts šā gada jūnijā. Lūdzu, paraugieties, ko par jūsu sagatavoto ziņojumu teiktu mazo un vidēju uzņēmumu vadītājs, jo daudz ir vārdu, bet maz ir reāls darbības. Mazam uzņēmumam tātad, ja jūs sagatavojat kādu, uzņ, kādu ziņojumu, Izlasiet to vēlreiz un paraugaties uz visu no maza uzņēmuma vadītāja rakursa. Kā, piemēram, visi jūs piedāvātais ietekmēs uzņēmuma zaļāku darbību? Tas arī viss. Un pēdējais ieteikums - rīkojieties tieši. Ļoti daudz uh, Mūsdienās palīdz internets, ražotājs tiešā veidā ar dažādu sociālo tīklu un internetu palīdzību galvenokārt var sazināties ar gala patērētāju. Es e, zinu, ka manā jomā vismaz darbojas ārkārtīgi daudz lobētāju, Beļģijā ir ļoti daudz arotbiedrības, bet e, es tomēr vēlētos, lai jūs ar gala patērētājiem runātu tieši. Paldies, domāju, ka mums visiem tagad viss ir skaidrs. Mēs ļoti uzmanīgi klausījāmies. Tagad ir pienācis laiks jautājumiem un atbildēm. Debakera kungs, lūdzu. Paldies. Man ir divi jautājumi arī pirmajai runātājai. Liels paldies par ļoti skaidrajām prezentācijām. Uzdošu tādu pašu jautājumu kā iepriekš. Mēs veidojam noteikumus, likumus, Un otrais runātājs ļoti skaidri norādīja uz to, ka ir vajadzīgs stabils regulējošais ietvers. Parasti šis likumdošanas cikls aizņem 5 līdz 7 gadus, un tas arī mums ir zināms. Šeit ir jautājums, kādus stimulus mēs varētu dot, lai uzlabotu cirkulāro ekonomiku. Šeit ir um, iekļauti daudz un dažādi jautājumi. Jūs pats pieminējāt enerģijas ietaupījumus un uh, ko uzņēmums varētu ietaupīt izdevumu ziņā, ja tiktu pieņemta cita veida politika, eh, bieži vien uzņēmēji paši nespēja tam izsekot līdzi. Eh, kādi stimuli vai noteikumi vai likumi īstenībā traucē? Tagad eh, otriem runātājiem gribētu uzdot jautājumu. Nu, ja šis regulējušais ietvers tiktu paredzēts, tad mums likumdevējiem vairs nebūtu darba. Uh, Nu, mums Beļģijā te bija līdzīga situācija, ka mums nebija iespējas pieņemt jaunas likums diezgan ilgu laiku. Es ļoti bieži esmu ticies ar uzņēmumiem tieši bez jebkādiem starpniekiem. Redzu jūsu CV, ka jūs arī aktīvi darbojaties dažādās tirdzniecības organizācijās. Varbūt tā vietā, lai nodarbotos ar lobēšanu, lai uh, mēģināt mums pārdot kaut kādas iniciatīvas, varbūt vajadzētu iesaistīt mazos un vidējos uzņēmumus. Jūs pieminējāt šīs organizācijas. Varbūt šīs organizācijas jau tagad sazinās ar vadošajiem uzņēmumiem. Otrakārt, ļoti daudzi jūsu komentāri man šķita ļoti svarīgi. Šeit gribētu zināt, kurus no pašreizējā regulējošā ietvara elementiem mēs varētu uh, izmainīt jau tagad, tā lai cirkulārās ekonomikas būtība tiktu attīstīta ātrāk. Kirtons Dārlingas kundze. Paldies! Es atvainojos, ne, nedzirdēju pirmās divas prezentācijas, bet liels paldies par šīm pēdējām, ko es dzirdēju, kas bija ļoti skaidras un kurās ļoti uh, noteikti tika pausts tas, ka mums ir vajadzīgs labs regulējums, un jo īpaši mums vajadzīgi tādi noteikumi, kas atbalstītu jaunas preces un pakāpojumus. Bieži vien regulējums eh, nevienmēr ir negatīvs, tas īstenībā var veicināt novatoriskumu. Domāju, ka to ir ļoti svarīgi dzirdēt šeit Eiropas parlamentā. Tiesiskā noteiktība. To es arī varu pilnībā saprast. Būtu interesanti dzirdēt, kāds ir jūsu viedoklis attiecībā uz ilgtermiņa darba kārtību. Ja mēs domājam par to, kas notiks pēc septiņiem gadiem, varbūt šī ceļu kārta 2050. gadam varētu ļaut mums sniegt atbildes uz šādiem jautājumiem par energopolitiku, piemēram. Man ir divi precīzi jautājumi. Jūs savā pirmajā prezentācijā, Reuters kundze, runājāt par ilgtspējīgu tirdzniecības politiku. Jūs pieminējāt eh, TTIP un citā. Pašlaik mēs vedam sarunas par zaļu preču un pakalpojumu tirdzniecību, tad globāla vienošanās. Ja runa par MVU, kā jūs domājat, vai zināšanas par Eiropas Savienības vai 32 PTO sarunu vedējām uh, kas strādās pie šī regulējuma rūpniecībā, vai tas būtu svarīgi? Varbūt mēs šeit varētu nodrošināt labāku koordināciju. Otrs jautājums varbūt vairāk tiek uzdots debakera kungam. Tad izriet no tā, ko teica debakera kungs. Jūs teicāt, ka jūs vēlaties, lai viss būtu vienkārši, skaidri un īsi, bet vienlaicīgi tiek izteikti aicinājumi pieņemt uh, jaunus tiesību aktus, jo īpaši attiecībā uz cirkulāro ekonomiku. Jūsuprāt, kur ir vislielākie trūkumi, kur mums vajadzētu aizpildīt caurumus Eiropas Savienības eh, likumdošanā, lai varētu virzīt uz priekšu novatoriskumu? Paldies! Neviens cits nevēlas vairs izteikties, bet man pašam ir divi jautājumi. Gribētu uzdot jautājumus Reuters kundzei. Kāda ir situācija atšķirīgās vietās Eiropas Savienībā? Protams, mēs nevaram runāt par 28 eh, dalību valstīm, tas būtu par daudz, bet jūs esat atbildīga ne tikai par ilgspēju attīstību Vācijā, bet arī par visu Eiropu. Varbūt jums ir kādas vispārīgas norādes, eh, kādā virzienā tieši mums vajadzētu iet. Otrs jautājums eh, Vimam Mihelsam, otriem runātājiem. Tiesiskā noteiktība ilgākam periodam. Uh, Tas bija galvenais lozungs, ko jūs izmantojāt. Kādās jomās ir vajadzīga šī tiesiskā noteiktība un uz cik ilgu laiku? Piemēram, mums ir jādomā par zinātnes attīstību, par konkurētspēju pasaulē, saskaramies ar jauniem apdraudējumiem, jaunām tehnoloģijām. Ik pa laikam runa arī par paplašināšanos, tāpēc Ir grūti pateikt, kas eh, Eiropas Savienībā notiks pēc 20 gadiem, diez vai, ka viss paliks bez izmaiņām. Lūdzu, precizējiet eh, savu galveno lozungu, ja jūs to varat. Okay. <laughs> Eh, vārds atbildēja kopā ar noslēgumu vārdiem. Sākšu ar noslēgumu. Debakeri kungs konkrēti mērķi. Regulējums mums šķiet pozitīvs, un mūsu pionieru uzņēmumi arī saka, ka viņiem šāds regulējums patīk. Vēlreiz tas ir apstiprinājies. Bieži vien klasiskās ekonomiskās savienības aicina uz regulējuma samazināšanu. Mēs tam nepiekrītam. Regulējumam ir ļoti svarīga loma. Šis piemērs paredzēt, ka 90% no bremžu šķīdrumā ir jāražo no ekoloģiskiem materiāliem. Tas būtu viens no pavisam konkrētiem priekšlikumiem. Tāpat arī ļoti viegli sasniedzami priekšlikumi. Tas parādās arī mūsu rekomendācijās attiecībā uz MVU uzlabošanu. Tātad m, mm, mazliet vienkāršot finanšu atskaites. Šeit uh, ir jādomā par eh, dažādiem ekonomiskiem procesiem. Galvenais eh, mums šeit ir uzrādīt nevis eh, galvenās aktivitātes uzņēmumā, bet gan domāt par to, kāds ir galvenais produkts, ko ražo šis uzņēmums. Tāpat arī ir jādomā par ekonomisko līdzsvaru. Šeit, domāju, mūsu prezentācijā parādās vairāki konkrēti punkti, kurus varētu īstenot. Varam arī apstiprināt, ka uh, Zaļās rīcības plānā ir dažādi svarīgi punkti, kurus īstenībā MVU nespēja īstenot. Man bija svarīgi dzirdēt tā skaidri, ka tas nenotiek tāpēc, ka uzņēmējiem būtu par maz laika. Īsnībā te ir runa par uh, sarešķītību. Līdz ar to šie jautājumi nebūtu nav triviāli. Uh, Protams, eh, nav runa par to, ka visu varētu vienkāršāk īstenot. Šeit esam gatavi gatavot arī citus priekšlikumus. Kitons Tārlīgas kundzei var teikt, ka regulējums mums šķiet pozitīvs. Jūs uzdevāt jautājumu par to, eh, ko MVU varētu gūt no tirsniecības nolīgumiem. Mēs uzskatām, ka nepietiktu tikai ar to, ka tiktu uzaicināt MVU pārstāvji uz uh, regulēšanas padomēm un tā tālāk. Uh, cita un TTIP nolīkumos uh, galvenā problēma ir tāda, ka tie balstās nevis uz pozitīviem sarakstiem, bet uz negatīviem sarakstiem, un uh, MVU bieži vien nezina un uztraucās par to, kuras jomas uh, šie nolīgumi skars un kuras nē. Uh, Ja runa par ilgspējīguma sadaļām TTIP, tad eh, šeit nepietiek ar tādām īsām eh, runām. Ja mēs paskatāmies, piemēram, uz robežvērtībām, pesticīdiem un uz eh, ASV nostāju, tad īsnībā kodeks alimentārijus tiek piedāvātas vēl zemākas robežvērtības, un tas mums rada bažas. Buzekungs, Jūs runājāt par konkrētām valstīm. Mūsu dalībnieku organizācijās tiek uzstādītas atšķirīgas prioritātes. Mēs, piemēram, redzam, ka ļoti liels uzsvars tiek likts uz cirkulāro ekonomiku. Tas ir Grone Cak organizācijā Nīderlandē. Un Ir arī lielāki uzņēmumi un mazie un vidējie uzņēmumi, kas arī tiek iesaistīti šajā ķēdē. Savukārt, piemēram, Spānijā ir daudz radošu, uh, novatorisku jaunu uzņēmumu. Un šeit mēs varam domāt par to, kādi šķēršļi šeit varētu parādīties, kā varētu šos uzņēmumus veicināt. Mums ir jāpaskatās arī uz to, kur politiķi šeit varētu palīdzēt un kādus stimulus tie varētu dot. Paldies! Tagad došu vārdu Vimam Mihelsam, lai viņš varētu atbildēt un arī izteikt savus noslēguma vārdus. Paldies, priekšādātāji! Vispirms debakera kunga jautājumi. Pirmais jautājums. Kāpēc eh, šīs organizācijas nepalīdz eh, reklamēt projektus, kas jau pastāv, kas ir gatavi. Jums piekrītu. Daļēji tas tiek darīts, bet šajā jomā vajadzētu tērēt vēl vairāk enerģijas, un tas attiecas uz pilnīgi visām organizācijām. Again, what I want you to do for the animal feed, Vai šeit ir kādi stimulēji, kādi augļi, kas ir viegli pieejami, kas parādās šajās prezentācijā? Šeit var runāt par eh, dzīvnieku barību un par eh, lēmumu aizliegt antibiotikas eh, dzīvnieku barībā. Šāds aizliegums jau pastāv. Lūdzu, piediet uz to, lai dalībvalstis iekļautu to arī savos tiesību aktos. Nu, īsti man šī pieeja nepatīk, bet tikai šādā veidā tas varētu nostrādāt. Vienīgā valsts, kas to ir īstenojusi, ir Nīderlande. Tas nozīmē, ka mums ir jāvirzās uz priekšu daudz ātrāk. Tā ir globāla veselības problēma, kas ir jau atklāta Eiropas Savienībā, ASV un arī Āzijā. Tā ir problēma. Pastāv risinājumi. ir lielāks MVU Itālijā, viens ir Zviedrijā, viens ir Beļģijā. Nu, ko tad mēs vēl gaidām? Kirtonas Darlingas kundze. Ilgtermiņa darba kārtība ir tā, kam es dodu priekšroku. Ja ir ietvers līdz 2050. gadam, tad tas ir izcili. Tas ir pats labākais, ko uzņēmumu var dot. Ja mēs sakām, piemēram, ka pakāpeniski eh, cirkulārajā ekonomikā ta, tiks. Eh, nodrošināts palielinājums. Piemēram, ir uzņēmumi, kas eh, sāk strādāt no nulles, un tad uh, tiek teiks, ka katru gadu vajadzēs vairāk izmantot pārstrādātus materiālus. Tas ir izaicinājums, to var viegli izpildīt. Mēs varam pievērst tam uzmanību, nodrošināt, lai būtu vajadzīgi arī izcinājumi. Un tiklīdz kā šis risinājums tiks radīts, tā uh, varēs virzīt uz priekšu uzņēmē darbību. Uh, Vislielākie eh, riski saistās, teiksim, ar eh, bio dīzeļa eh, ražošanu vai ar saules baterijām. Ir ļoti daudz investīciju veikts uzņēmumos, un tad tam visam tiek pielikts punkts. Tad arī šiem uzņēmumiem klājas ļoti slikti. Attiecībā uz biodīzeli varu teikt, ka Eiropas industrija ir investējusi jaunā aprīkojumā, un uh, Pēc pāris gadiem šis jaunais aprīkojums par veca tērauda cenu tika pārdots eh, Dienvidāzijai un Dienvidamerikai. Šī ir pavisam dīvaina politika. Varu piekrist tam, ka ir vajadzīga ilgtermiņa politika. Palielinot pienākumus saistības, tiksim, attiecībā uz pārstrādātu materiālu izmantošanu. Rietum Eiropā mums ir visas vajadzīgās zināšanas. Tas ir mūsu trumpis, ja mēs sevi salīdzinām ar pārējo pasauli. Mēs šeit pētniecībā un attīstībā esam priekškalā, to mēs šodien arī šeit dzirdējām. Tagad pievērsīšos priekšsēdētāju būzaki jautājumiem. Lielas paldies par tiem! Uh, Tiesiskā noteiktības, cik ilgu laiku. Tas, šis jautājums vienmēr ir svarīgs. Protams, ka pasauli mainās, tā mainās katru dienu. Kāpēc mums ir vajadzīga stabila likumdošana? Neskatoties uz to visu, es uzskatu, ka mums ir vajadzīgi šādi stabili tiesību akti ilgtermiņā, bet tas nozīmē, ka eh, šī likumdošana var būt stabila tikai filozofiskā līmenī, nevis eh, detaļās. Ja runa par detaļām, tad uh, Um, no uzrakstīšanas brīža līdz publicēšanai šis tiesība akts jau ir novecojis. Ja mēs sakām, ka mums ir, teiksim, um, jāpadziļina kopējā dzīves cikla analīze, tas, protams, ir svarīgi, un uzņēmumi šeit var vienmēr uzlabot savus rādītājus. Piemēram, ja ir jāpalielina pārstrādāto materiālu īpatsvars, to var darīt visu laiku, un tas uh, mm, būs atbilstoši un nebūs novecojis arī pēc septiņiem gadiem. Piemērs attiecībā uz pārstrādi. Pārstrādi izmantojam jau 30 gadus. Varbūt tas ir arī labs piemērs Eiropai. Lielākā daļa no šiem šķidrumiem tiek uh, savākti Vācijā, Dānijā, Spānijā, pēc tam tiek pārstrādāti 98% no tiem Beļģijā. Un tad caur citu MBU tiek pārdoti Lielbritānijā. Tas notiek jau 30 gadus šajā konkrētajā MBU un tiek uh, iesaistīti arī citi MBU. Tas ir tāds reāls Eiropas piemērs, kur cirkulārā ekonomika tiek izmantota jau 30 gadus. Paldies! Lielas paldies par ļoti interesantajām runām visiem no jums. Es beigās vēl gribētu norādīt, ka jūs eh, pieminējāt biodīzeli. Pirms 10-15 gadiem visa Eiropa virzījās uz biodīzeli. Un mēs sodījām visus, kas nebija gatavi iet šajā virzienā. Un pašlaik, varbūt mazliet par vēlu, mēs konstatējam, ka Etanola ražošanai mēs izmantojam 85% no fosilās degvielas, tad te nav vispār runa par atjaunīgiem enerģijas avotiem. Tagad pakāpeniski mums ir jākāpjas atpakaļ. Kā jūs zinat, viss progresē. Zināšanas, tehnoloģijas, jaunie atklājumi, tas viss iet uz priekšu. Un dažkārt mēs šeit redzam um, pretrunīgus signālus. Mēs kā politiķi cenšamies būt atbildīgi. Mēs mēģinam nodrošināt ilgtermiņa, ilgstošus risinājumus, taču dažkārt eh, to nav iespējams izdarīt. Zinātnieki pēkšņi nāk klajā ar pilnīgi jaunām idejām. Tāpēc saskaramies ar problēmām, bet mēs eh, pilnībā saprotam jūsu viedokli. Liels paldies eh, par to, ka jūs to paudāt. Beigās došu vārdu komisijas pārstāvei Padarandas eh, kundzei, izaugsmas ģenerāla direktorāts. Paldies, priekšsēdētāji! Nice, okay. Thank you very much. Paldies. Es ko, esmu ko, ieradusies kopā ar eh, vides ģenerāla direktorāta pārstāvi. Es gribētu pateikties jums un arī visiem runātājiem par prezentācijām, kas bija ļoti iedvesmojošas. Mēs ņemam vērā to, kas jums bija sakāms. Gribētu atkārtināt visiem, ka zaļās rīcības plāns tika pieņemts pēc eh, mazās uzņēmdarbības akta, Small Business Act. Mēs ņēmām vērā MVU īpatnības. Mēs zinām, ka MVU nesaņem pareizo informāciju, tieši tāpēc mēs arī sagatavojām šo zaļo rīcības plānu. MVU ir vajadzīga informācija, un dažkārt ir vajadzīgs arī uh, kāds konsultants, kas uh, bez maksas varētu uzņēmumiem palīdzēt. Mēs veicām Eirobarometra aptaujas, pavisam drīz tiks publiskot rezultāti. Uh, Pēc krīzes mēs redzam, ka MVU veids pasākumus energoefektivitātes jomā, un tas tiek darīts ar valsts atbalstu. Attiecībā uz prasmēm jūs pilnīgi pareizi norādījāt, ka zaļās rīcības plāns tikai daļēji ietver šo tēmātu, tātad mums ir šīs e, prasmi alianses. Taču zaļās nodarbinātības e, paziņojums e, tika nesen publiskots 2014. gada jūlijā. Eh, un šeit, šajā paziņojumā, tiek eh, runāts arī par prasmēm, un eh, tas tiek darīts daudz detalizētāk. Par zaļo uzņēmējdarbību, protams, mums ir vajadzīgs vairāk uzņēmēju Eiropas Savienībā. Tas īsnībā ir viens no svarīgākajiem tematiem. Mācības, mācīšanās, tas ir ļoti svarīgi. Varu jums noteikti paust, ka komisija ļoti daudz strādā pie zaļajām prasmēm un zaļās uzņēmējdarbības. Arī uh, zaļais iepirkums ir viens no svarīgākajiem tematiem, un tā arī ir daļa no cirkulārās ekonomikas pakotnes. Attiecībā uz to, uh, ka jūs teicāt, ka vajadzētu nodrošināt vairāk informācijas, uh, Jā, patiešām komisija ir sapratusi, ka mēs eh, esam bijuši pārāk tālu no uzņēmumiem. Tieši tāpēc mēs ļoti daudz strādājam pie tādiem tīkliem kā jūsējais. Mēs mēģinam pietuvoties MVU. Uzņēmējdarbības tīkls ir viens no galvenajiem spēlētājiem. Šeit iesaistās arī MVU un arī citi Eiropas tīkli. Es gribētu jūs aicināt arī iepazīties ar uh, konkursiem, kas tiks publicēti attiecībā uz izcilības centriem līdz gada beigām. Šeit mēs vēlamies apkopot eh, visas šīs zināšanas, kas jau ir pieejamas Eiropas Savienībā, lai nodrošinātu, ka MVU varētu darboties resursu efektīvāk. Paldies! Kā jūs redzat, mēs ļoti labi ievērojam mums atvēlēto laiku. Bet, nu, uzklausīšana tagad ir sasnieg, ir pienāks pie beigām. Un beigās gribu jums teikt, ka MVU mūsu komitejas darba kārtībā vienmēr ir prioritāte. Mēs noteikti atgriezīsimies pie šī jautājuma kopā ar Eiropas komisiju, kas arī ir ļoti iesaistīta. Diskusijas bija ļoti interesantas. Noteikti ņemsim vērā jūsu teikto. Paskatīsimies, vai uh, tuvāko 20 gadu laikā varēsim stabilizēt mūsu tiesiskos risinājumus. Nezinu, kurš vēl būs Eiropas parlamenta deputāts 2050. gadā. Nu, protams, tas ir iespējams. Daži no mums pēc 35 gadiem varētu vēl šeit būt. Vēlreiz Liels paldies jums! Um, dear colleagues, ladies and gentlemen, let us go. Paldies, kolēģi! Tagad eh, pārējām pie piektā darba kārtības punkta, un eh, tās ir ieteikuma Eiropas komisija attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirzniecības nolūku, nolīgumu. Tātad, tisa nolīgums. Vēlos paziņot, ka Mēs izskatām INTA pašiniciatīvas ziņojumus, kur sagatavosim atzinumu. Tā tad tā ir atbildīgā komiteja. Un mē, mēs debatējam tā saucamās vienkāršotās procedūras ietvaros. Ko tas nozīmē? ITRA deputātiem ir 21 diena, lai ietei, lai veiktu savus lai iesniegtu savus ieteikumus atzinuma tekstam. Ja viena desmitā daļa no deputātiem, tātad septiņi šajā gadījumā, iebilst pret eh, šo atzinumu, tad 1. decembrī mēs balsosim par šo atzinumu. Kāpēc? Tāpēc, ka INTA Komitejas sēdē balsojums par pašiniciatīvas ziņojumu ir paredzēts 10. decembrī, un tad mūsu atzinumam ir jābūt jau gatavam, jo tajā ierastajā ilgajā procedūrā mēs to nepaspēsim. Tāpēc mēs esam piemērojuši šo vienkāršo to procedūru. Bet, ja būs mazākā septiņa deputāta, kur iebildīs, tad eh, šis atzinuma projekts tiks uzskatīts par pieņemtu. Un mēs to nosūtīsim INTA bez balsojuma 1. decembrī. Tātad, jebkurā gadījumā līdz 10. decembrim mūsu atzinums, mūsu komitejas atzinums būs gatavs, tad 10. decembrī ir paredzēta inte, inte balsojums. Tātad, nevēlākā 1. decembrī būs mūsu komitejas atzinums. Tas arī ir vienkāršotās procedūras, varbūt galvenais eh, moments, un referents ir e FDD kolēģis Tamulāno kungs. Tātad, uzklausam jūs. Grazie, grazie, prezidente. <clears throat> Prendo la parola come i corti. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Tātad Es runāju Bralē kunga vārdā, jo viņš nevarēja šodien ierasties, viņš atrodas Brazīlijā. Viņš tur atrodas delegācijas, oficiālas delegācijas eh, ietvaros. Un eh, mums nav bijusi iespēja, man nav bijusi iespēja ar viņu diskutēt šos punktus. Ko tad viņš raksta, nolasīšu viņa tekstu? Mēs esam strādājuši ļoti pragmātiski un uzskatām, ka e, sagatavotais ziņojums e, nāks par labu kā Eiropas iedzīvotājiem, tā arī uzņēmējiem. Mēs ļoti uzmanīgi esam izpētījuši Redingas kundzes ieteikumu. Mēs esam analizējuši tās prioritātes, kuras vēlētos redzēt, kā institūcijas sagatavotas. Esam tās diskutējuši starp parlamentu komisiju un padomi. Un uh, esam izskatījuši arī INTA piedāvātos priekšlikumus. Vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka šādi priekšlikumi ir jāizvērtē ar vēsu prātu un noteikti ir jāskatās uz to iespējamajām un nenovēršamajām sakām. Jo tirzniecība ir mūsu prioritāte. Mēs piedāvājam daudzpusēju skatījumu un nevis tikai tādu vienpusēju. Protams, ka mēs esam ieinteresēti jaunu, daudzpusēju starptautisku līgumu un nolīgumu noslēgšanā, bet visiem šādiem noslēgumiem un dokumentiem ir jāņem vērā, kā Eiropas uh, vērtības, tā arī vidas aizsardzība un darba tirgus aizsardzība. Par šīm metodēm runājot, galvenais ir ievērot atvērt, atvērtību. Ja mēs izveidojam jaunu likumdošanu, tad galvenais uz, uzsvars būtu jāliek uz Eiropas vērtību un pakalpojumu aizsardzību. Eiropas parlaments ir spēlējis ļoti nozīmīgu lomu, un tas būtu jāuzteic. Trešais ir jāiestājas par patērētāju tiesībām visos līmeņos, lai nebūtu tā, ka mēs, eh, ka dalību valstu starpā notiek sacensība par sliekšņu samazināšanu. Un eh, mums noteikti vajadzētu iestāties par Eiropas spēlētāju aizsardzību jo pārējās prūsas savukārt iestājas par saviem spēlētājiem. Kā trešās valsts varētu spēlēt Eiropas tirgū? Mēs zinām, ka atzinums šobrīd ir sagatavots kā darba dokuments, un es esmu tajā apkopojis dažādu avotu idejas. Politisks paziņojums tomēr būtu sekojoši. Visi tirniecības līgumi, Tajos runiet par tirgošanos, bet tiem ir jāņem vērā Eiropas likumdošana un nacionālā likumdošana. Tirzniecības vienošanās nekad nedrīkst likt uz spēles Eiropas Savienības eh, likumdošanu, suverenitātu un pat pamatlikumu. Mēs esam tautas vēlēti, un līdz ko parādās eh, kaut mazākās bāžas, ka jau kas varētu samazināt Eiropas iedzīvotāju uzticēšanos mums vai viņu dzīves kvalitāti, mums ir jābūt kā sarksuņiem un pret to jāiestājas. Protams, mums ir ļoti labas zināšanas šādu līgumu noslēgšanā. Es ceru, ka itre atbalstīs manas idejas, bet ja jums ir kādi jautājumi, tad uzdodiet to. Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad eh, vēlētos dot vārdu ēnu referentiem. Kirtons Dālings kundze, SND politiskā grupa. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es eh, vēlētos iesākt ar to, ka ir ļoti, ļoti žēl, ka ITRA komiteja ir izmantojusi šo vienkāršoto procedūru un nevis tādas pamatīgas diskusijas un ka mēs nevaram sagatavot eh, adekvātu atzinumu. Tātad Lība komiteja ir izvēlējusies pilno atzinumu sagatavošanas ceļu, jeb normālo procedūru, ja vēlaties savu atzinumu sagatavošanā. Bet um, uh, ņemot vērā to, ka tirzniecības un pakalpojumu darba kārtība šobrīd ļoti daudz runā par digitalizāciju un starptautisko dimensiju, tad tas viss sasaucās kopā ar Eiropas digitālā tirgus veidošanu. Un mēs, kā komiteja, kura ir atbildīga par šo digitalizāciju Eiropas tirgos, esam izvēlējušies šo vienkāršoto procedūru. Tātad ka mums nebūs iespēja tā pamatīgi, sīki izvērtīt šo dokumentu, bet jebkurā, jebkurā gadījumā šobrīd mums ir uzmetums un tirsniecības eh, nolīgumu, eh, tirsniecības nolīgumu gadījumā parlaments var pateikt jā vai nē, bet eh, mēs neuzskatām, ka šis uzmetums ir perfekts. Un eh, es nedomāju, ka tas ir perfekts, un tomēr uzskatu, ka tas eh, lielos vilcienos ievēro principus, kurus varam atbalstīt. Tā tad, ja ir respektēts eh, caurskatāmības princips un savstarpējuma princips, Es nezinu, kā uzlabot šo tekstu, es tikai vēlējos pateikt SMD nostāju. Tas ir par šo tisa un kā tas ir saistīts ar itre. Publisko pakalpojumu jomā mēs vēlētos tādu ambiciozāku tekstu no INTA par nacionālo telekomunikāciju jomu. Valoda ir tāda ļoti neskaidra un izplūdus, un es ceru, ka INTA komiteja niansētāk piestrādās pie teksta redakcijas. Par citiem pakalpojumiem Tātad eh, citi pakalpojumi, par kuriem šī, kom, šī komiteja tiešā veidā atbildīga energo pakalpojumi, biznesa, biznesam pakalpojumi, tātad eh, šeit eh, apzinumā vispār tā kā nekas nepa, neparādās. Bet, kā jau es teicu, mēs varam vai nu akceptēt, vai noliegt. Citas iespējas mums nav, bet es tomēr vēlētos, lai šajā atzinumā mēs tomēr tā kā iekrāsot arī savu nostāju. Un arī citas, es tomēr vēlētos, lai ja citas vadošās komitejas eh, mums piedāvā sagatavot atzinumu, lai mums būtu tomēr iespēja pateikt kaut ko vairāk no mūsu komitejas puses. Paldies, priekšsēdētājs kundze, saka priekšsēdētājs. Es tomēr uzreiz vēlētos paskaidrot, lai izvairītos no tālākiem komentāriem un kritikas. Uh, Šī vienkāršotā procedūra bija vienīgā iespēja, vienīgā, kas vispār itre ļauj sagatavot atzinumu. Ko, tāpēc, ka Inta nevarēja atlikt balsošanu par savu ziņojumu nevēlākā 10. decembrī. Līdz ar to, ja mēs vispār vēlējāmies Dievu ko pateikt, vienīgā iespēja bija piemērot šo vienkāršoto procedūru. Jebkurā citā gadījumā, protams, mēs būtu izvēlējušies normālo procedūru, kā jūs to nosaucāt, bet šajā gadījumā mums nebija iespējas, debakarkungs. Uh, eh, Alde. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Dargie kolēģi, varbūt sākšu ar jūsu atbildi. Jā, es saprotu, ka situācija ir uh, īpaša, bet uh, Mēs nevaram varbūt jātiekties uz pārmērīgu perfekcionismu, bet eh, ja mēs vēlamies eh, tiešām ietekmēt eh, digitālo vienoto tirgu, tad varbūt mums vajadzēja pamosties nedaudz agrāk un iesaistīties šajā procedūrā. Bet, nu, galu galā tas būs atkarīgs no tā, vai grupas uzskatīs, ka viņu viedoklis ir ņemts vērā šajā ziņojumā. Uh, Bet, nu labi, mēs zinām, ka šis ir ļoti svarīgs jautājums, kas ir saistīts ar mūsu komitejas kompetencēm, un eh, es joprojām uzskatu, ka ir labi, ka mums ir šis uh, atzinums šeit. Eh, mēs izpētījām šo atzinumu un lielā mērā piekrītam uh, referenta pozīcijai, bet daži jautājumi, kā piemēram caurskatāmības sarunu gaitā, ir ļoti svarīgi, ja vēlamies uh, paturēt tādu atvērtību šajās uh, atvērtajā tirzniecības sistēmā, kas tagad tiek veidota. Otrakārt, šādu starptautisku kolēgumu būtiskums uh, eh, MVU. Protams, ir šie lielie spēlētāji, bet ir arī mazie spēlētāji, kur ir jāuzklausa un kur vēlmes ir jāņem vērā uh, sarunās. Tas mums ir ļoti svarīgi. Un arī sadarbības starp šīm lielajām kompānijām, kas daudzkārt ir starptautisku uzņēmumu, uh, bet jāņem līdzi arī visi šie mazie uzņēmumi, lai tie varētu gūt labumu no tirgus atvērtības. Un treškārt ir eh, jābūt eh, labākai juridiskai tiesiskai sadarbībai. Šeit ir ļoti ierobežots uh, skaits uh, procedūru, kas ir pieejams. Tad mēs lielā mērā piekrītam saturiski un neprasām balsojumu, bet esmu iesniedzis vairākus grozījumus INTA komitejā, kas atspoguļos mūsu grupas pozīciju, un mēs ceram, ka INTA varēs panākt labu gala rezultātu. Paldies! Zaļo pārstāvis Reimon Kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribēju atgriezties pie tā, ka uh, vienkāršotā procedūra uh, mums šķiet problemātiska. Jā, protams, ja tā bija, ka uh, tas bija tas, kas vienīgais ir iespējams, tad itre priekšsēdētājiem vienmēr ir jārūpējas par to, lai mēs varam sniegt atzinumu un pienācīgā procedūrā. Uh, Un mūsu prāt tas e, būtu svarīgi arī tāpēc, ka mēs labprāt vairāk kaut ko pateikt par enerģijas jautājumu. Tas ir svarīgs temats e, un e, mēs negribam, ka tas tiek tā nostumts malā. Mēs uzskatām, ka tagad piedāvātais atzinums ir pretrunīgs, respektīvi neskonsekvents. Tātad no vienas puses ir jānodrošina, ka netiek ierobežots dalība valsts to iespējās tagadējos vai nākotnes pasākums, pakalpojums reglamentēt, bet eh, no otras puses ir jānodrošina, ka šķēršļi regulējumā eh, ne, nevar tikt ieviesti. Nu, tas uh, izraisītu, tas turbūt nepieciešams diskusijas uh, un uh, šeit tad var eh, jebko no tā interpretēt. Par to es būtu gribējis diskutēt, bet tas tagad nav iespējams. Mēs eh, kā zaļie vēl par to diskutēsim un eh, neesam vēl izlēmuši, vai tik aptuvenam formulējumam varam piekrist, varam sniegt savu piekrišanu šādam formulējumam. Paldies! Paldies, kolēģi! Tagad Šāfhauser kungs ENF vārdā lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Mēs esam pret šo ziņojumu. Vispirms mēs uzskatām, ka runājot par eh, pakalpojumu analīzi eh, un eh, turisms tiek īpaši uzsvērts. Otrkārt, mēs uzskatām, ka ja apusējības princips tiek uzsvērts, tad tomēr tas netiek piemērots. Pakalpojumu ziņā Eiropa ir atvērtāka. Kāpēc šeit, šajā kontekstā, netiek piemērots apusējības princips? jo tādējādi mēs taču nevaram diskutēt. Mēs esam pilnībā pret to, kas eh, ierobežo suverenitāti un drošību, jo īpaši, kas attiecas uz eh, ārvalstu uzņēmumu dalības grieztiem, kas attiecas uz eh, digitālo ekonomiku. Tur mēs uzskatām, ka tas ir skandāls C4 un C5 punkts, proti, ka tiek pilnībā aizliegtas prasības eh, lokalizēt datus, proti, ka datus varētu turēt nacionālā Eiropas līmenī, un es eh, gribu uzsvērt, ka šis ziņojums eh, prasa pilnībā aizliegt datu nodošanu tādā lokalizētā veidā. Tātad pilnībā tiek uh, Eh, prasīts aizliegt šīs te prasības datus glabāt eh, mūsu teritorijā. Tātad tas eh, ir izšķirīgi svarīgs jautājums mūsu drošībai un solidaritātei, tātad mēs balsosim pret šo ziņojumu. Paldies! Atgādināšu jums visiem, ka kolēģi Šafhauser, ja es varētu jūs lūgt turisms nav mūsu atbildība. Tā ir transporta komitejas atbildība. Tā tāda formāla piezīme. Un tagad Eiropas komisijas pārstāvis Jans Vilens Verhaidens no Digitrade. Vai jūs gribētu izteikt piezīmes? Es arī esmu no DJ Trade kopā ar Janu Vilēmu. Es esmu koordinātora attiecībā uz tīsas sarunām. Ja eh, neiebildīsieties, izteikšos. Jā, protams, jūs esat kundze, nevis kungs, saka priekšsēdētājs. Jā, paldies priekšsēdētāji un paldies arī par šo komitejas atzinumu. Mēs uh, Esam ļoti priecīgi, ka komiteja ir ieinteresēta tīsas sarunās, un mēs ļoti uzmanīgi izlasījām jūsu atzinumu, un esam gatavi atbildēt uz dažiem jautājumiem, ko jūs šeit uzdodat. Pirmkārt, šis te prasība nodrošināt lielāku caurskatāmību, un pēc tam runāšu par būtības jautājumiem, kas ir pieminēti atzinumā, proti eh, regulējuma jautājumu, apusējību un telekomunikāciju tirgus jautājumu Par caurskatāmību. Komisija uh, pieliek pūliņus, lai nodrošinātu augstu caurskatāmības līmeni, un tāpat kā visi, uh, visas uh, tirsniecības sarunas, tās nav publiskas, bet tās nav arī slepenas. Komisijai ir. Uh, jāved sarunas, konsultējoties ar atbilstošajām komitejām padomē, kur ir pārstāvētas visas dalība valstis, un konsultējamies arī ar parlamentu un informējam parlamentu un interkomiteju par sarunu gaitu, bet arī informējam vienvienas sēdīgas vadīto grupu. Eiropas parlaments saņem kopijas no visiem tisa sarunu dokumentiem. Un mēs arī uh, uzsākām publiskās konsultācijas par tisa, kas tika ņemts vērā arī mūsu pozīcijas formulējumā. Tagad ir arī mājaslapa par TISA, tur ir preses relīzes, publiskā apspriešana. So that, uh, Tātad visi šie starpziņojumi tur ir pieejami, katrs var uh, sakot līdzi, kā sarunas norit, un esam arī atbildējuši uz biežāk uzdotiem jautājumiem. Uh, Pēc komisijas priekšlikuma padome ir noņēmusi slepenību mandātam, un tas ir pieejams uh, mājaslapā. Mums ir arī tikšanās ar pilsonisko sabiedrību, uh, patērētāju sabiedrībām, arotbiedrībām, darbinieku apņēm, apvienībām. Un nākamais dialogs ir paredzēts 11. decembrī. Priekšsādātājs aicina runātāju izteikties lēnāk, jo ir ļoti grūti jūs tūkot. Jā, atvainojos Tagad par būtību. Mēs piekrītam komitejas eh, viedoklim, kas ir pausts atzinumā, un var jums apliecināt, ka komisija centīsies nodrošināt eh, to, ka mūsu datu aizsardzības eh, noteikumus neietekmēs tīsa nolīgums. Arī darba apstākļi, vīdes un veselības standarti arī netiks ietekmēti. Tisa noliegums arī nevājinās uh, valsts iestāžu uh, tiesības uh, reglamentēt pakalpojumus uh, un ir uh, gribu teikt, ka arī Eiropas Savienība nodrošina aizsardzību publiskiem pakalpojumiem, uh, 95. gadā sākās gads sarunas un uh, TISA un FTA nolīgumos uh, uh, nav runa par valdības aktivitātēm. Šie pakalpojumi, ko sniedz tikai valdības, piemēram, tieslietas, militārais dienests un policijas dienests, uh, un Eiropas Savienība ir gājusi pat tālāk un paturējusi sev iespēju saglabāt uh, valstu monopolus, ja tas ir sabiedrības labā. Patiesībā neviens no pastāvošajiem um, mm, pakalpojumu nolīgumiem uh, nenosaka, ka valdībām ir jāprivatizē šādu pakāpojumu, un tas arī nemainīsies ar TISA nolīgumu. Uh, valstu monopolus var saglabāt šīs valsts, kas uh, pievienojas tirzniecības nolīgumiem, un visbeidzot, eh, Eiropas Savienība vienmēr ir izslēgusi sociālos eh, izglītības, ūdens, izplatīšanas un attīrīšanas pakalpojums un citus pakalpojums, un tas arī nemainīsies. Vēlreiz ļaujiet eh, man piebilst, ka jūs arī, mēs arī piekrītam galvenajiem mērķiem, kas ir paust šajā atzinumā, proti Mēs vienmēr esam uzsvēruši, ka tisa sarunām jābūt atvērtām, un mūsu mērķis ir, lai šis noliegums būtu daudzpusējs. Tad, kad tiks sasniegta kritiskā masa, tad mēs to vēlamies arī sasaistīt ar PTO. Tikai par telekomunikācijām pavisam konkrēti mēs tiešām vēlamies sasniegt simetrisku tirgus pieeju un vienoties par regulatoriem principiem, kas atbalsta uh, Eh, tirgus pieeju, un TISA nevajadzētu būt pretrunā ar eh, jau pieņemtajiem eh, likumdošanas aktiem Eiropas Savienībā, un tāpēc mēs arī atbalstām jūsu atzinumu. Paldies! Liels paldies! Ļaujiet man pateikt un atgādināt patiesībā jums, ka jebkurus iebildums ir jāsūta sekretariātām rakstiski līdz 27. novembrim šogad līdz 12. šajā 27. novembrī. Un tad mēs lēmsim, vai balsošana itra komitejā būs nepieciešama 1. decembrī vai tomēr nebūs nepieciešama. Kā jau es eh, jums to izskaidroju, runājot par vienkāršoto procedūru. Tagad pirms pāriet pie nākamā punkta, kas ir tikšanās ar komisāru Ettingeru, kas mums ir ļoti svarīgi, ļaujiet man pāris vārdus pateikt par uh, priekšsēdātāju paziņojumiem. Iepriekšējā sanāksmē koordinatori izlēma sekojošo. Pirmkārt, koordinatori vienojās uh, piemērot uh, izsoles sistēmu uh, lai sadalītu ziņojums un atzinums Itra komitejā sākot ar 13. oktobru 2015. gadā. Tātad tā jau ir spēkā šī procedūra. Tā star, eh, darbojas jau kopš 13. oktobra. Un sekojoši ziņojumi ir sadalīti. Energoefektivitātes direktīva FDD, nelikumdošanas eh, ziņojumi. Uh, publiskās konsultācijas procesu uzsākšanu par e, energotirgus dizainu ETP. Jaunais, jaunā vienošanās e, patērētājiem S&D, e, tad likumdošanas atzinumi. Izmaksu efektīva samazinājums, tātad ETS, ALDE, nelikumdošanas atzinumi un iniciatīvu ziņojumu, ko prasīts komitejas, kosmosa spējas aizsardzībai ETP un pakalpojumu tirzniecības nolīgums EFDD. Otrakārt, koordinātori izlēma par ITRE misijām 2016. gadā, jeb komandējumiem. To visu jūs varat atrast mūsu tīmekļa vietnē kādu braucienu būs, un tas uh, nav nemaz sarežģīti to uh, izdarīt, un es vēlētos, lai jūs ar tiem iepazītos. Trešais punkts, tas ir arī uh, pieejams no jūsu koordinatoriem. Protams, treškārt koordinatori izņa, izlēma par uzklausīšanām, kāds būs 2016. gadā. Tīmekļa vietnā ir arī šis saraksts, un varat saņemt šo informāciju arī no saviem koordinatoriem. Ceturtais punkts Koordinātore piedāvā Romānu Jordāni kā mm, ASER pilntiesīgu locekli. Viņa ir bijusi uh, ITRA komitejas deputāta, varbūt jūs viņu atceraties, un Uve Leprešu kā aizstājēju. Viņš arī bija atkā, agrākā aizstājējs. Uh, Viņi kandidē ASER administratīvajai valdei no Eiropas parlamenta. Nākamie soļi būs tādi, ka uh, kandidātu saraksts tiks likts uz balsošanu rīt ITRE komitejā desmitos, un balsojuma rezultāts tiks nosūtīts uh, priekšsādātai konferencei, kas uh, arī veiks šo izvirzīšanu oficiāli. Paldies! Tas bija pēdējais priekšsēdētāja paziņojums, tagad pavisam īsts paziņojums. Komisārs Ginters Ettingers jau ir parlamentā ēkā un pēc divām, trim minūtēm būs klāt. Te ir rakstīts, ka viņš ieradīsies pēc trim minūtēm. Ja jums ir kādi jautājumi vai piezīmes, Robīkungs, jā, priekšsēdētāji. Man ir liels prieks, ka komisārs Ettingers ieradīsies. Mans jautājums ir, vai tātad, kad būs pieejamas digitālā vienotā tirgus visas valodu versijas, kuru mēs uh, pieņemām bez uh, grozījumiem, kad būs pieejams visas konsolidētās valodu versijas, tas būtu svarīgi arī sabiedrībai pēc iespējas drīzāk šos tūkojumus uh, saņemt. Nu, tas mums ir jāpārbauda precīzi, un mēs tad varētu nosūtīt informāciju. Tas būtu svarīgi ne tikai jums, Rubik kungs, dargais Pāli, bet arī citiem komitejas deputātiem, ja tas ir ļoti svarīgs jautājums, ko jūs uzdevāt, un mēs uh, jums visiem atbildēsim. Okay. So, two minutes break. Thank you very much. Um, let me open the... Paldies. Tagad uh, sastais punkts mūsu darba kārtībā - struktūrētais dialogs starp Eiropas parlamentu un Eiropas komisiju. Un mūsu viesis uh, šo vakar ir uh, komisārs Ginters Aitingers bet tā nav pirmā un nav arī pēdējā reize, kad viņš ierodas mūsu komitejā. Viņš ir atbildīgs par digitālo ekonomiku un sabiedrību. Atgādināšu jums, ka komisārs Ettingers uh, ir atbildīgs par ambiciozo likumdošanas soļu sagatavošanu ceļā uz savienotu vienoto tirgu, digitālu vienoto tirgu, jeb digitālo, pat digitālo savienību varētu teikt. Un eh, šeit ir runa par telekomunikāciju eh, regulējumu un arī autortiesībām. tiesībām datu aizsardzības likumdošana un uh, radio viļņu pārvaldība. Tie ir ļoti svarīgi jautājumi un arī radio spektra pārvaldība. Un mērķis ir eh, padarīt mūsu datus un saziņu drošāku un jāveido augstas kvalitātes digitālā infrastruktūra. Eh, komisāra kungs, tās ir daudzas atbildības jomas, ļoti ambicioza programma, un mēs eh, jau otro reizi uh, īstenām šo struktūrēto dialogu ar jums, komisāra kungs. Un mm, mēs sagaidām, ka jūs prezentēsiet 2016. Eh, gada uh, rīcības programmu, ka ir uh, jāmaina rīcības modelis. Ļoti interesants uh, temats. Lūdzu, komisāra kungs, jums vārds. Verehrter Herr Vorsitzender, lieber godātais priekšsēdētājs, dārgais profesor Buzek, cienētās dāmas, godātie kungi deputāti, dāmas un kungi. Mūsu ambīcija ir 2016. gadu padarīt par galveno digitālā stratēģijas eiropeizācijas gadu. Sagatavošanās eh, darbi uh, Eh, izpaužas konsultācijās, eh, tās notika un notiek, tās ir izvērtētas un vēl joprojām tiek izvērtētas. Un eh, mūsu caurskatāmo darbu kārtību jūs varat redzēt mūsu komisijas darba kārtībā, darba plānā. Es īsi pieskāršos atsevišķajiem punktiem komisijas darba kārtībā Un liels skaits tēmu e, ir tieši jūsu komitejas kompetencē - rūpniecība, pētniecība, bet arī e, pieskaršos tādiem e, jautājumiem, kas galvenokārt ir citu komiteju kompetencē Eiropas parlamentā. Mēs, kā jauna komisija, zinām, ka uh, Mēs, mums nevajag eiropeizēt visas jautājumus, bet digitālā revolūcija prasa Eiropas atbildi. Mūsu amerikāņu partneru un draugu uh, digitālā situācija, viņi ir labākā situācijā nekā mēs, tur ir vajadzīga vienota Eiropas atbilde. Turklāt tā nav tikai ASV, arī uh, Ķīna un Dienvidkoreja arī paralēli strādā un aizvien vairāk, aizvien lielāku nozīmi ieņem ražošanas ķēdē. Mūsu amerikāņu draugu stratēģija ir skaidra. Viņi ir spēcīgāki digitālā kontekstā un vēlas uh, Eh, konkurencē eh, vēl eh, vairāk uzvarēt. Un viņi nevēršas pret Ziemeļkoreju vai Ķīnu, viņi vēršas arī pret Eiropu šajā konkurencē, pret mūsu ražotājiem. Mēs balstāmies uz to, ka šogad vēl tiks pieņemti divi likumi. TSM regula, to jūs ar plašu vairākumu pirms dažām nedēļām pieņēmāt Strasbūrā un tādējādi vismaz par uh, viesabonēšanas uh, iz, nodevām tur ir paredzēta 2017. gada jūnija perspektīva un par tie, tīkla neutralitāti ir pirmā uh, definīcija par diskriminācijas aizliegumiem un par uh, izņēmumiem arī um, um, tur mēs uh, pateicamies eh, referentiem un visiem pārējiem deputātiem par drosmi pieņemt lēmumus. Mums ir jāmaina mūsu digitālā struktūra, un tāpēc man ir lūgums. Tad, kad mēs runājam par balto grāmatu un zaļo grāmatu, un komisijas paziņojumu un likumdošanas priekšlikumu, un tad tiek bloķēti šie priekšlikumi padomē pusotru gadu, un tad ir eh, pozīcija saskaņošana, parlaments komisija padomi un tad pēc četriem gadiem mēs to visu pieņem, un tad, kamēr tas tiek uh, divus gadus transponēts nacionālajā likumdošanā, un šādā tempā mēs uh, nevaram lemt bada laikos par uh, gaļas uh, sadalīšanu. Mēs nevaram tādējādi uzvarēt šajā konkurencē, un tāpēc es uh, lūdzu nākamgad uh, ievērot citu darba ritmu, un ar jūsu ģenerāla sekretāru Vēles kungu jau to apspriedu, mums vajadzētu izmēģinājumu kārtā mēģināt strādāt savādāk. Komisija jau uh, ir izlēmusi un uh, strādāt ar referentiem jau laicīgi ar mērķi, uh, tāpat kā pāvestu ievēlot uh, sēdēt pie galda tik ilgi, kamēr ir pieņemts lēmums. Jo Uh, ja viss notiek lēni un uh, ilgi un uh, Un tagad mūsu 2007. gada likumdošanas akti jau ir pilnīgi novecojuši, un ja, viņi, ja tie stāsies spēkā tikai 2020. gadā, tad uh, tirgus struktūras, tirgus dalībnieki un mūsu intereses uh, televīzijas jomā aizsargāt jaunatni un tā tālāk. Uh, um, tad eh, šajos piecos gados tas viss būs mainījies, un tāpēc mums ir jāstrādā ātrāk, eh, un tas eh, dos mums digitālo suverenitāti. Mēs ceram, ka tirgus info, tīkla informācijas drošības direktīva vēl šajā gadā tiks pieņemta, un arī mākoņdatošanas pakalpojumi šeit tiks ietverti. Par ko tad ir runa? kad lieli datu apjomi, uh, ja mēs vēlamies, lai šādi mākoņu datošanas pakalpojumi uh, būtu uzticami un, uz, un uzņēmumi uzticētu uh, šiem tīkliem savus datus, tad mums ir jābūt augsta līmeņa drošībai digitālajā datu uzglabāšanā, digitālajos tīklos. Tas var kļūt par Eiropas kultūras daļu, un um, mēs veidojam platformu, lai Eiropas uh, kiberdrošībai uh, palīdzētu. Tas var kļūt par lielu izaugsmas tirgu ar uh, lielām kompetencēm Eiropai. Mēs ceram, ka nākamgad vesela virkne komisijas priekšlikumu Uh, no komisijas puses. Tātad jūs to saņemsiet, un mēs ceram, ka jūs tos atbalstīsiet. Digitālās autortiesības, uh, par to būs priekšlikums vēl pirms Ziemassvētkiem, un būs arī paziņojums par 2016. Gads, gada otru paketi, un tas viss ar mērķi uh, Eh, panākt līdzsvaru starp autoriem, žurnālistiem, rakstniekiem, eh, eh, scenārija autoriem, komponistiem, mūziķiem, dziedātājiem, tātad starp šo māksliniecisko darbu no vienas puses un lietošanu no otras puses ir jārada šis līdzsvars, ir jānovērš pirātisms un jānodrošina taisnīgs atalgojums par radošu darbu. Otrkārt, telekomunikāciju regulējumu ietvars tiks kopumā pārbaudīts, pārskatīts. Mēs uzskatām, ka ņemot vērā tehniskas izmaiņas un jaunus spēlētājus, tur ir jāizdara secinājumi attiecībā uz noteikumu, piemēram, frekvenču spektrs, frekvenču sadalījums. Mēs nevēlamies naudu. Uh, šī nauda par frekvencēm var ieplūst nacionālajos budžetos, bet mēs vēlamies to koordinēt un harmonizēt pārobežu kontekstā. Mēs vēlamies saskaņot laika grafikus. Tad, kad eh, tīklām tiks pieslēgtas eh, smagās automašīnas vai būs autonomā automašīnu vadoš, vadīšana, ja tas 2020. Eh, gadā ies tirgu, tad mēs nedrīkstam uh, Uh, pieļaut to, ka uh, mašīnas uh, sešas minūtes pie katras robežas būs spiestas pārslēgties uz citu tīklu, tāpēc vien, ka visi nevar saskaņot un rīkoties vienoti, vienot. Tātad, kā valdībām ir dažādi mērķi, viena grib investēt platjoslā, citi kaut kur citur, un tāpēc ir šis pārāvums, tīkla pārāvums pie robežām. Uh, runājot par spektru, tur ir runa arī par 5G, 3G LTE un 4G LTE. Tā bija revolūcija. Un tagad eh, ir eh, milzīgas iespējas, runājot par kvalitāti un kapacitāti, ir iespējas eh, pārvadīt lielus datu apjomus ar 5G. Uh, um, di, tas tiks izmantots arī uh, pacientu aprūpē vai autonomijā, uh, automašīnu vadīšanā. Tas būs iespējams. 750 miljonu eiro Eiropas budžetā ir paredzēts, to jūs apstiprinājāt ar rūpniecības konsorciju. Ir pieckāršs uh, naudas apjoms solīts Nokia, Alcatel vai Ericsson un citi. Uh, Un eh, tā ir pakaļdzīšanās, jo projām dienvidkorejieši ir eh, mums priekšā. Un mēs runājam par standartiem, par tirgus eh, ieviešanu 5G. Un ir arī vienošanās ar Ķīnu. Mēs vedam sarunas ar ASV un arī ar Indiju un Taivānu Jo tad, kad eh, tad mēs varētu kļūt 5G tīklā par virzošo spēku. Un to varētu izmantot eh, digitālajā tirgū. Mēs izmantojam apārsni 2020 jo mēs uzskatām, ka palīdzība bēgļiem ir svarīga, bet, dāmas un kungi, nevarētu būt tā, ka Eiropā visi eiro tiktu kaut kur pārbīdīti, lai infrastruktūru, pētniecību un novatoriskumu savukārt apgrieztu. Eiropā ir vajadzīga konkurētspēja. Tieši tāpēc mums ir arī uh, jāsaprot, ka uh, bēgļus vajadzēs kaut kādā veidā uzturēt. Visi šie eiro mums ir vajadzīgi, un mums ir vajadzīgs līdzfinansējums eh, digitālajiem projektiem, piemēram, kvantu tehnoloģijas, Delfta, Āhene, Karlsroe, Mīnhene, Grenoble. Eh, šeit eh, šīs tehnoloģijas ir izrāviens. Tas mums ļauj domāt arī par kiberdrošību, un šeit sasniegumus mēs varēsim panākt tikai ar kvantu tehnoloģijām. Eh, neskatoties uz to, ka Eiropā šādi projekti vadošie uzņēmumi tomēr ir Google un Amazon. Mums vajadzētu izmantot eh, šos novatoriskos risinājumus un nodrošināt to, lai mēs ar šiem risinājumiem varētu radīt eh, produktus, kas paliktu Eiropā. Tas pats attiecas arī uz performance computing. No desmit vadošajiem centriem pasaulē tikai viens atrodas Eiropā, agrāk tie bija pieci. Mums vajadzētu vairāk uh, investēt šāda veida skaitļošanas centros. Šeit mums ir jānodrošina palīdzība, un noteikti arī dalību valstīm ir jāuzņemas savas prioritātes. Hannoverē būs uh, industrijas mesa un tika izveidots arī rūpniecības centrs. Vairākās dalībvalstīs ir konkrēti tīkli, kas eh, gūs savu atbalstu no elektrotehniskās nozares, no automašīnu nozares un no digitālās nozares. To sauc Industrija pour Future Francijā, tāpat arī Smart Factory Nīderlandē, arī Austrijā ir attiecīgs centrs un arī Vācijā. Ar šādiem tīkliem Mēs e, vēlamies radīt arī sadarbību Eiropā. Ir bijušas jau vairākas sanāksmes, un vēlākais līdz nākamajai industrijas mesā Hanoverē mēs gribētu sagatavot darba kārtību, ko tieši mēs darīsim Eiropā un ko mēs nedarīsim Eiropā. Tātad mums ir jāsaprot, kur loģiskāk būtu nodrošināt Eiropas sadarbību un kur pietiks ar darbību dalībvalsts līmenī. Kas notiks ar līdzfinansējumu, kas noteiks ar standārtu noteikšanu, kur ir vajadzīga Eiropa un kur pati nozare varēs visu regulēt. Tas ir noteikts līdz nākamā gada aprīlim kā termiņš, tātad līdz nākamajam mesai. Uh, Mēs izmantojām arī lielāko automobīļu mesu Francijā šādiem pašiem mērķiem, uh, bet tad nāca Volkswagen standart, uh, skandāls. Mēs uh, runājām, piemēram, par automatizēto mašīnu vadību Automašīnu ražotāju savienība ASEA tika uzaicināta, tika uzaicināta arī citi spēlētāji, lai mēs runātu par tādiem jautājumiem, kas īsti ir šī automatizētā vadība. Šeit nav runa tikai par reģionālu vai dalībvalstu līmeni, šeit ir jādomā par visu Eiropas līmeni. Mēs nedrīkstam vairs apstāties pie robežām. Barcelonā Vasāles telekomunikāciju mesā Eh, arī notiks nākamā kārta. Mēs gribēsim saprast, eh, kas ir Eiropas uzdevumi un kas nav Eiropas uzdevumi. Mēs īsi runāsim arī par ģeobloķēšanas tematu un par elektronisko tīrdzniecību, e-komerciju. Šeit nedrīkstētu būt tā, ka mēs uh, Briselē gribam, piemēram, pasūtīt vīnu no Bordeaux bet eh, mē, mums sanāk tagad iet cauri Antverpenu vai Amsterdamu, caur eh, kaut kādām ostām. Mums ir jāsaprot, ka ir jānodrošina šāda elektroniska tirdzniecība, neskatoties uz to, kur mēs atrodamies. Šeit ir jādomā par platformu regulējumu. Ir jāskatās uz Amazon, uz Spotify, uz Netflix, uz šādu veidu uzņēmumiem. Tāpat nedrīkst aizmirst par sociālajiem mēdījiem. Vai mums šeit ir vajadzīgi Eiropas noteikumi, ir, vai šeit ir jā, jārada vienādi spēles noteikumi? Šeit gribu pieminēt eh, mēdīju pakāpojumu direktīvu, kur vēlākais līdz vasarai mums ir jānāk klajā ar priekšlikumu par modernizāciju. Šeit ZDF, Francijas televīzija, ARD un e, citi nosaka reklāmas ierobežojumus, domā par jauniešu aizsardzību, tāpat arī par cilvēktiesību veicināšanu. Bet vienlaicīgi ir arī tādi mēdīji, kuriem saturs ir aptur, ah, absolūti vienaldzīgs, kur bērni tiek aizmirsti, tiek aizmirsts arī par sieviešu cienīšanu un tā tālāk. Mums šeit ir svarīgi kultūras uzdevumi, mums ir jādomā par cilvēka tēlu. Šeit vajadzētu darboties kopā. Tas būtu tas, ko es vēlējos teikt iesākumam, labprāt arī atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Ja jūs vēlaties kādu sīkāku analīzi, ja jūs darbojaties kā referenti vai darbojaties komitejā, tad es vienmēr esmu gatavs arī jums palīdzēt ar rakstiskiem dokumentiem, ar informāciju, ar faktiem. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Ir vairāk runāt gribētāji, bet eh, kolēģi, lūdzu izsakieties īsi. Dilgastiljo kundze PP e grupas vārdā. Paldies, eh, prieksēdētāja kungs. Paldies eh, arī komisāra kungām. Paldies, ka jūs esat ieradies mūsu komitejas sēdē. Prieks jūs atkal šeit redzēt. Vēlētos apsveikt jūs personīgi, komisāra kungs, un visu komisiju par to, ka uh, Jūs esat sagatavojuši 16. gadam tik ļoti plašu un daudzveidīgu programmu. Tas nozīmē, ka jūs, kā jau savos ievadvārdos teicāt, esat sapratuši, ka nedrīkst zaudēt ne minūti, lai kaut ko darītu un eh, ir jāatmet viss nesvarīgais malā un uzmanība jāvērš uz tiešām būtiskiem jautājumiem. Bet tagad eh, varbūt pie jautājumiem klāt. Parlamentam savukārt, un tad jautājumi, arī ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgam, jo ļoti bieži arī mēs parlamentārieši savu tā kā skatu pavēršam tik plašu, tādā plašā leņķī, kā ir pat grūti vienoties, kas ir būtiski, un tas attiecās arī uz vienošanos ar komisiju. Tā tad visiem ir jābūt daudz konkrētākiem un koncentrētākiem. Tas attiec arī uz padomi. Uzskat, ka komisijai ir jāapņemas kopā ar padomu sagatavot rīcības plānu, lai mēs nenonākam konfrontācijā, ko ar to saprot. Tas attiecās, piemēram, uz radiofrekvencēm. Uh, jo šeit eh, sastopamies pilnīgi kā ar sienu no padomas puses, padomu iecērts un nebūs nekas. Tomēr domāju, ka mums vajadzētu nonākt situācijā, kurā mēs varam sākt runāt, teiksim, sagatavot augsni, lai nav tā, ka parlaments līdz ko sāk runāt, tā padome burtiski asiņainiem nagiem cīnās pretim, tā nevar būt. Nākamais ir jārunā par katra likumdošanas priekšlikuma ietvaru, tātad plat tukšumu. Lai nav tā, ka pie ikviena likuma akta strādājot, mēs tā kā atveram Pandoras lādi un sākumā šķiet būs neiespējami vienoties par tekstu, kas visiem ir pieņemams. Par digitālo vienoto tirgu. Es uzskatu, ka, lai Eiropa būtu un turpinātu būt vai kļūtu konkurētspējīga, šis digitālais tirgus ir ārkārtīgi svarīgs jau divus, trīs gadus mēs dzīvojam situācijā, nē, varbūt sākšu savādāk. Tā tad pirms diviem, trim gadiem bija telekom atsevišķi, bet šobrīd eh, lielākā daļa jau ir vienojušies eh, gan ražotāji, gan arī tīkli izpildītāji. Tā tad. Uh, Tas attiecās uz visiem, tas attiecās uz veselības aprūpu, tas attiecās uz energoražotājiem. Tāpēc es uzskatu, ka šis komisijas priekšlikums patiesībā uzsver tikai vienu jautājumu - kāda ir pievienotā vērtība to sakārtot Eiropas līmenī? Uh, Tas mums visiem savukārt ļaus eh, sam, izvairīties no fragmentācijas, no sašķelšanās. Tā ir pievienotā vērtība, bet ārkārtīgi svarīgi ir izveidot visā Eiropā funkcionējošu platjoslas internetu. Un visbeidzot, vēlētos atgādināt komisāram, tiešām atgādināt un likt pie sirds ka ir jāsakārto arī vairum tirgotāju noteikumi e, viesabunēšanai. Izdariet to, lai mēs beidzot varētu kaut ko darīt. Nikarkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, paldies, godātais eh, komisāra kungs. Vispirms, eh, Vēlētos jums pateikties, ka iepazīstinājāt ar komisijas prioritāšu sarakstu, jo jā, parlaments arī uzskata, ka tām būtu jābūt prioritātēm. Tas eh, noteikti rāda, ka eh, mūsu mērķu sasniegšanas procents būs augsts, bet tagad pāris eh, komentāri. Vispirms par intelektuālā īpašumtiesībām. Es uzskatu, ka vienreiz pa visām reizēm mums vajadzētu atteikties no šī nevienam nevajadzīgā un patiesībā par ļaunu e, nākošā principa, ka tas ir izmantotājs, kurš tā tad um, cieš no geogrāfiskās piedarības un nevis pakalpojumu piedāvātājs. Uh, Jūs runājāt par nākotnes direktīvu mākoņu datošanā un par tā drošību. Es ļoti vēlētos redzēt šo direktīvu un to iz, izlasīt. Mākonis, mākoņu datošana ir ļoti laba doma, jo tas nozīmē lētāks pakalpojums, bet jautājums vairāk ir, kā mēs šo mākoni aizsargājam, kā mēs šos pakalpojumus aizsargājam. Teiksim, šobrīd ir 10 tūkstoši databāžu 28 valstīs un ir ļoti daudz eh, mākoņu datošanas piedāvātāju jo šajos mākoņos būs ļoti daudz eh, delikātas informācijas, personīgas dabas informācijas, un kā mēs aizsargāsim šos mākoņus, būs ļoti, ļoti svarīgi. Uh, Pie tam atcerēsimies, ka liela daļa šo mākoņu varbūt pārcelsies ārpus Eiropas geogrāfiskajām robežām. Visbeidzot, jūs pieminējāt drošību. Katreiz, kad mēs tiekamies, jūs visu laiku, mēs visu laiku runājam par drošību. Protams, ka mēs varam tikai sapņot par situāciju, kad e, uzņēmumu veicot e, pārskaitījumus e, un izmantojot personī, personas datus e, internetā, tātad viņiem būs, e, veicot pārskaitījums internetā, ikvienam patērētājam būtu jābūt pieejamai viņiem piedāvāto pakalpojumu tādam, grei, tādā, tādam līmenim - divas zvaigznes, trīs zvaigznes. Un visbeidzot, Mēs atbalstam jūsu centienus tajā, ka Eiropai ir steidzami jāsasniedz vismaz ASV, Japāns vai Korejas līmenis, bet ļoti svarīgi Eiropai bija tāds, ka GSM standarti. Mēs esam zaudējuši manas pieminētajām valstīm tieši tāpēc, ka mums nav šīs frekvences. Un eh, šīs frekvences Mums vajadzētu atgūt zaudēto un e, šīs frekvences, kā jūs teicāt, nevar turpināties e, septiņas gadus. Tam visam būtu jābūt ņemtam vērā, bet paldies par jūsu prezentāciju. No ECR Henkelkungs. Priekšstādātāja vietnieks lūdzu. Auf eine Frage vorbereitet. Es īsti nebiju gatavs eh, uzdot jautājumu, bet eh, ja jau man ir dota šāda iespēja, tad eh, es gribētu tomēr apspriest kādu jautājumu ar jums. Pagājušajā nedēļā Lisabonā priekšēdētāju sanāksmē mēs par to spriedām. Mēs visi vēlamies panākt Eiropu, Ameriku vai arī to apdzīt. Tas pats attiecas arī uz uh, Dienvidu Koreju un Ķīnu. Mēs maz nevēlamies, lai tās mūs apsteigtu. Jūs esat atbildīgs kā komisārs par ļoti svarīgo uh, un interesanto resursu. Es domāju, ka mums vajadzētu padomāt arī par informācijas tehniku komisijas iekšienē. Jūs pieminējāt e-pārvaldību. Uh, Tas ir ļoti būtiski, tāpat arī svarīgi ieviest šo e-jomu medicīnā un tā tālāk. Bet es domāju, ka komisijai pašai ir jābūt pretenciozākai šo resursu izmantotājai. Henko kungs, paldies jums, Kalas kundze, Alda grupas vārdā. Jā, paldies. Uh, Paldies eh, par jūsu prezentāciju, par jūsu darbu programmu. Jūs ļoti skaidri izteicāties par vienu aspektu. Jūs ierosināsiet līdz eh, ziemas brīvdienām intelektuālā īpašuma reformu. Mēdījā ir izskanējušas bažas, ka uh, komisija paplašinās šo intelektuālā īpašuma uh, dokumentu. Uh, Vai jūs varētu sīkāk pateikt, vai komisija to darīs vai nē, vai šī um, intelektuālā īpašuma um, likuma pārskatīšana ietveros arī internetu vai nē, priekšsēdētājs? Nākamais Raimon kungs zaļo grupas vārdā lūdzu. Jā, tā kā pozicionā, jā komisār, ich möchte. Paldies, priekšsādātāji. Komisāra kungs, es arī labprāt detalizētāk parunātu par šo jautājumu, kas ir radījis lielu satraukumu aktīvistu vidū. Uh, Eh, proti autortiesību eh, likvidēšana, līdz ar to parādīsies iespējas spekulēt Eiropas Savienībā ar eh, šīm autortiesībām. Es gribētu zināt, vai aktīvisti ir iesaistīti šādu projektu sagatavošanā. Jūs pieminējāt arī tīkla neutralitāti. Aktīvisti to sauc par tīkla Talibānu. Uh, Vācijas Telekom, piemēram, nāca klajā ar plāniem vairākos jautājumos, un īsnībā tas īsnībā um, ir tieši tas, no kā šis Talibāns būtu baidījies. Es gribētu zināt, kādas, kāds ir jūsu viedoklis e, šajā jautājumā. Tas noteikti interesēs arī visu komiteju, un es gribētu vairāk arī zināt, vai sabiedrība tiks iesaistīta šo projektu tālākajā virzībā. Paldies, tēt goja vārdā Ernstas kundze. Paldies! Es priecājos, ka jūs atkal esat šeit mūsu komitejā, priecājos, ka mums ir iespēja ar jums apspriesties. Domāju, ka tas ir ļoti svarīgi. Man ir divi jautājumi, kas mani uztrauc. Pirmais - ģeobloķēšana. Par to tiek ļoti bieži runāts. Jūs uh, teicāt, ka tāda nepamatota ģeobloķēšana būtu uh, jānovērš. Man īsti nav skaidrs, kā jūs konkrēti to vēlaties īstenot, kādas idejas šeit pastāv, kā jūs mēģināsiet to, ko jūs pieteicāt, arī īstenot. Vai jūs domājat, ka ģeobloķēšana vispār ir apšaubāma? Varbūt jūs varētu detalizētāk pastāstīt, kāds ir jūsu viedoklis. Un otrais, pievienojos iepriekšējiem runātājiem. Vienu dienu pēc tam, kad šī tīkla neutralitāte pēc parlamenta lēmuma mm, parādījās e, kā jēdziens sabiedrībā, uzreiz e, Telekom nāca klajā ar saviem paziņojumiem. Tika runāts arī par videokonferencēm, par spē tiešsaistes spēlēm un tā tālāk. Attiecībā uz jauniem uzņēmumiem tika teikts, ka tiem vajadzēs maksāt, lai nodrošinātu um, reālu kvalitāti. Un uh, tad uh, jāuzdod jautājums, vai pārējie pakalpojumi tad vispār nav kvalitatīvi. Vai šādā veidā digitālo ekonomiku var virzīt uz priekšu, uh, liedzot piekļuvi jauniem uzņēmumiem, proti liekot viņiem maksāt? Uh, Kā jūs novērsīsiet to, lai šie jaunie uzņēmumi no komisijas puses netiktu kaut kādā veidā ierobežoti ar šādu veidu regulējumu? Paldies, tagad ENF grupas vārdā Kapeles kundze. Paldies, priekšādātāji. Paldies, Otinger kungs, par jūsu teikto. Jā, es arī uzskatu, ka tiecībā uz ātrumu mēs nevaram gaidīt 5-7 gadus, līdz Eiropas tiesības tiktu uh, īstenotas uh, dalībvalstu tiesībās. Tad visa pasaulē būs uh, pagājusi tik tālu priekšu, mēs vispār vairs nevarēsim viņiem pietuvoties. Jūs runājāt par vairākiem punktiem jūsu darba programmā, kas visi ir svarīgi, šeit nav nekādu šaubu. Jūs runājāt arī par jauno regulē, regulējumu ietveru. Uh, jo īpaši tā pārbaudīšanu un telekomunikāciju sektoru un frekvenču piešķiršanu. Jo īpaši gribētu runāt par 5G standartu, tam ir vajadzīgs vairāk frekvenču un uh, vajadzīga nauda arī tīkla izveidei, ir jāveido arī jaunas tehnoloģijas. Es eh, ceru, ka uh, to varēs panākt ar valsts un privāto partnerību. Uh, Domāju, ka būs vajadzīgs vēl vairāk līdzekļu, varbūt tos varēs paņemt no EIB un EFSI un tā tālāk. Jums ir pilnīga taisnība. Eiropai ir jābūt vadošai pasaulē, Eiropai vajadzētu noteikt standārtus. Tie nedrīkst būt, eh, dien, tā nedrīkstētu būt Dienvid eh, Koreja, kas jau ir apņēmušies 2018. gadā Olimpiskajās spēlēs izmantot 5K standārtu. Es domāju, ka mums vajadzētu strādāt vairāk, un frekvenču piešķiršana šeit ir jo īpaši ir būtiska. Ļoti daudz eksperti teica, ka uh, būs iespēja nākamais divos gados uh, ieviest lietu internetu ar 3 miljārdu eiro investīcijām. Uh, Jūs runājāt arī par tīkla platformu pietvināšanu. Tas man arī ir e, ļoti būtisks jautājums. 4.0 industrija jau tiek pieminēta un tiek e, runāts arī par šāda veida pārveidošanu. Es uzskatu, ka standārtus tiešām vajadzētu noteikt Eiropai. Austrija noteikti tam sekos līdzi. Eiropai nevajadzētu zaudēt savas vadošās pozīcijas. Paldies! Paldies! Tagad izteiksies pārējie runātāji. Došu vārdu Blanko Lopes kungam. Te, gracias, komisario, eh, que ha... De... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlētos arī no savas puses pateikties komisāru kungam Un eh, ļoti pateikami dzirdēt, eh, ko komisija vēlas eh, darīt. Bet tagad jautājums, kas man ir ārkārtīgi svarīgs. Decembrī kolēģi tiksies, lai vienotos par autortiesību direktīvu. Tas attiecās arī uz. Ko jūs varētu sīkāk par to pastāstīt? Tā tad ir tā kā. Uh, kļuvis zināms šā likumdošanas akta teksts. Digitalizācija ir ražotnēs nevienmēr nāk tām par labu, un to pierāda arī, arī e, Volkswagen skandāls. Ko jūs darīsiet, lai pat vislabākie nolūki nepārvērstos tikai smieklīgās darbībās? Tagad telekom pakalpojumu, kur tiek piedāvāt lielākajai daļai iedzīvotāji. Protams, ka ir svarīgi, lai būtu harmonizēti noteikumi. Ir tādas valsts, kurās noteikumi ir daudz striktāki. Ko saka likumdošana? Un tagad par radiofrekvencēm. Mēs vēlētos redzēt lielāku harmonizāciju Eiropā, jo ir ļoti nepatīkami, ka šobrīd katrā dalību valstī ir savi noteikumi. Kā tas e, attiecās uz e, Eiropas līmeni, ko jūs šeit darīsiet? Paldies, priekšsēdētāj kungs. Sanders skundz, lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, es pilnībā jums piekrītu, kad jūs sakāt, ka mums ir eh, jāvienojas 28 valstu starpā. Šobrīd Francijā manā valstī jaunās digitālās ekonomiskās iespējas tika prezentētas, un šajā ietvarā ir arī konverģents starp kārtības starp Franciju un Vāciju. Tas ir ļoti labi, bet es būtu devusi priekšroku drīzāk konverģentas eh, darba kārtībai 28 valstu sastāvā. Eh, tagad par Eiropas līmeni. Šobrīd daudzās valstīs ir uh, patiesa plaisa starp Eiropas pilsoņiem un Eiropas Savienību tādā vispārīgā kontekstā. Un tad, kad mēs eh, tiekamies ar cilvēkiem, es saprotu, ka digitālie jautājumi eh, varētu eh, tuvināt Eiropu pilsoņiem ehm, un padarīt to pieejamāku. Kad mēs runājam, piemēram, par uh, viesabonēšanas eh, izmaksām. Eh, tas ir kaut kas konkrēts, un eh, cilvēki tiešām to saprot un uztver pozitīvi. Es esmu pārliecināta, ka visas digitālās lietas, tās rada jaunas iespējas, pilsoņiem, bet mums ir jārīkojas piesardzīgi, lai neradītu plaisu starp tiem cilvēkiem, kas saprot šīs lietas, un tiem, kas nevar piekļūt šīm, šiem pakalpojumiem. Proti pilsētās varētu šādu pakalpojumu labāk attīstīties, un jāraugās tomēr, lai arī lauki neatpaliktu, un tās būtu iespējas tiešām visiem. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies! Nākamais eh, Sadargas kungs, lūdzu. Gerbamas, eh, gerbamas komisārē. <clears throat> Eh, Dārgais komisāra kungs. Liels paldies par ļoti skaidro prezentāciju. Es gribētu lūgt jūs komentēt divas lietas. Mēs jau runājām par kiberdrošību. Uh, Jūs par to runājāt, kolēģi par to runāja, un uh, tiek uh, vi, veikti soļi, spērti soļi šajā virzienā. Kiberdrošība ir daudz līmeņu um, pasākums. Uh, jūs runājāt par struktūrām, par atbildīgajiem, kas uh, ir atbildīgi par kiberdrošību, par valstīm. Uh, un ārmija un bankas, viņi ir atbildīgi arī par savu kiberdrošību. Es gribētu uzrunāt vairāk par šo atbildību, vai tā ir pienācīgi sadalīta, vai tur tomēr būtu nepieciešama papildus soļi. Gribētu uzzināt arī jūsu viedokli par kaut ko citu. Mēs parasti runājām par eh, drošību, tad, kad kaut kas uh, notiek, tad, kad ir kāds negadījums. Taču ir tik daudz, kas, kas notiek eh, un netiek pamanīts. Es šeit gribētu runāt par visu kibersfēras piesārņojumu, un tas ir daudz svarīgāk, vai tiek analizēta šī kibersfēra, vai mēs darām pietiekami preventīvo pasākumu ziņā. Mums vajadzētu attīrīt eh, kibersfēru, kas ir piesārņot. Kāda ir jūsu plāna šajā kontekstā? Paldies! Lielas paldies! Balčītis kungs, nākamais runātājs. Ačiū, garamas pirmīkie. Paldies, eh, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Man ir liels prieks eh, jūs veikt jaunajā amatā jūs esat atbildīgs ne tikai par enerģiju, bet par digitālo darbu kārtību. Mans jautājums ir sakojoši. 28 eh, dažādas dalībvalstis Eiropā ar dažādu līmeņa digitalizāciju. Un eh, vai jūs nedomājat, ka šī te atšķirīgā situācija un atšķirīgā kultūra digitalizācijas jomā ir eh, tā, kas kavē progresu? Um, šajā jomā. Daudz cilvēki minēja kiberdrošību, bet arī vispārējo drošību. Vai notiek kaut kādas sarunas ar Ķīnu, Krieviju vai citiem svarīgiem spēlētājiem šajā jomā, runājot par uh, drošības principu noteikšanu un ievērošanu nākotnē? Trešais jautājums - mākoņdatošana papildus drošības sistēmas datu drošībai būs nepieciešams, vai lēmumus pieņems uzņēmumu, kā piemēram Google vai Eiropas komisija iejaukšies šajā jomā, jo es uzskatu, ka tas viss ir saistīts arī ar enerģētikas drošību un uh, citu drošību. Un mans pēdējais jautājums uh, par uh, šo te ģeobloķēšanu. Uh, Es domāju, ka tas ir svarīgs jautājums, lai aizsargātu Eiropas Savienības un dalību valstu intereses. Paldies, Pomulonātrī kundze. Liels paldies. Es ierados novēloti, bet es saņēmu uh, uh, jūsu runas piezīmes, bet es runāju citā komitejā. Man ir prieks, ka jūs strādājat pie šiem svarīgiem jautājumiem. Uh, pie inovāciju jautājumiem, ka vēlsties aizsargāt Eiropas ražotājs, bet vai ir kaut kas gaidāms konkrēts par Eiropas nozarēm, ne tikai par superdatoriem vai automašīnām? Mums ir proaktīvi jāpielāgojas digitālajām iespējām. Un trūkst arī inovācijas Es zinu šo industriju 4.0, Vācijas iniciatīvu, bet Eiropas iniciatīvas varētu stiprināt. Mēs pie tā strādājam šobrīd parlamentā. Es lielā mērā atbalstu jaunās inovācijas, 5G un globālo kontekstu. Bet es esmu no bažījusies par to, kā mēs nosaksim visu Eiropu ar uh, labiem savienojumiem, ne tikai pilsētās tos piedāvāsim. Uh, vecie likumi ir novecojuši, uh, turpat ir runa par pieju um, telefona automātiem, Somijā tādu vairs nav, varbūt, ka tā arī ir jābūt. Uh, bet mums ir jādomā par to, kā piesaistīt investīcijas, lai nodrošinātu digitālās plaisas novēršanu starp bagātiem un nabadzīgiem un pilsētām un laukiem. Paldies, tagad Tojas kundze, vicepriekšsēdētāji. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Tikai daži komentāri. Lielāko daļu kolēģi jau pateica. Pirmkārt, jautājums komisāram Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem tieši no komisijas puses runājot par digitālā vienotā tirgus īstenošanu telekomunikāciju uh, nozarē. Situācija ir ļoti sarežģīta, par to ilgi ir spriests padomē un parlamentā, un tagad mēs ceram, ka uh, ātri tiks panākts progress. Svarīgi ir arī uh, runāt par vairumtirzniecību, lai cenas kristos. Tas mums visiem ir svarīgi, un mums ir nepieciešams konkrētas saistības, kas ir jāizpilda Eiropas pilsoņiem. Un vēl viens punkts. Mēs uzklausījām Vācijas kolēģi, kura teica, ka daži operatori uh, pasniedz to kā īpašu pakalpojumu ar īpašu ātrumu un eh, runājot par likumdošanu, tad tekstos vienmēr ir zināmas interpretācijas iespējas. Šeit ir jārunā arī par eh, saprātīgu plūsmu eh, novirzīšanu. Ko tas nozīmē? Nav vajadzīgs stingrāks regulējums, bet tas ir jākontrolē, ieviešana ir jākontrolē, iestādēm ir jāstrādā. Un Es gribētu tiešām aicināt eh, veikt eh, tādu patiesu monitoringu darbu, un eh, tas arī attiecas uz nacionālām iestādēm, kurām ir jāzina, kas notiek viņu valstī, lai nav tā, ka tiek teikts viens un darīts kaut kas pilnīgi cits. Priekšsēdētājs Būzeks minēja Industrija 4.0, dažās valstīs ir attīstība, uh, un citā savukārt nē, lai mēs beidzot, bet tur ir jāpanāk progress, lai varētu nonākt pie lietu interneta. Un pēdējais runātājs uh, Hoitens kundze. Paldies, priekšsēdētāji, dārgais Ētinger kungs, komisāra kungs, ir ļoti jauki, ka esat atkal ieradies mūsu komitejā. Es ar prieku uzklausīju daudz, ko jūs teicāt, jo īpaši to, ko jūs minējāt, uh, kvantu tehnoloģijas, jo es jums pilnībā piekrītu. Uh, ka mums, kā, ka mēs kā Eiropa esam ļoti aktīvi šajā strateģiskajā jomā, un mums nevajadzētu atstāt tikai Ķīnas un ASV ziņā. Varbūt jūs izlasījāt rakstu Financial Times 22. oktobrī. Tur bija nosaukums, es atvainojos Einstein, bet uh, spoki darbojas. Un tas uh, Uh, atsaucas uz Delftas uh, universitātes pētījumu, uh, kura rezultāts ir tas, ka lielā attālumā atrodošies objekti var viens otra rīcību ietekmēt, jeb uzvedību ietekmēt. Un izskatās, ka tas, par ko Einsteins runāja, tiešām pastāv, ka tas viss ir saistīts, un tas nozīmē, ka uh, datus var noturēt pilnībā drošībā, pilnīgā drošībā un uh, hakeru darbs nebūtu iespējams. Un man ir tad uh, divi nelieli jautājumi jums. Es ceru, ka jūs uh, piekrītat man, ka mums ir nepieciešamas uh, Eiropas līmeņa kvantu tehnoloģiju programmas. Es ceru, ka jūs pie tā strādāsiet. Un otrs jautājums, uh, priekšstādātājs strikti raugās manā virzienā. Uh, Vai jūs uzskatāt, ka kvantu pētniecībai vajadzētu saņemt papildus finansējumu no 2020. gadā, apvāršana 2020 programmas 17. gadā? Tas arī viss. Paldies! Jā, jūs runājat augstos toņos, Einsteins un tā. Vai es jūs varētu lūgt, komisāra kungs, atbildēt? un nu, izteikt piezīmes par datu drošību, kiberdrošību. Network Information Security. Manuprāt, šī tīkla drošība ir tikai pirmais solis. Mums ir jādomā par Eiropas kultūru, par Eiropas standartiem, Un tas nozīmē, ka mums ir vajadzīgs augsts datu aizsardzības līmenis. Tas ir jānodrošina ar tiesību aktiem un ar publiskās eh, privātās partnerības platformu jau nākamgad. Uzskatu, ka lietotājiem un datu infrastruktūrām ir vajadzīga šāda Eiropas datu eh, drošības industrija. Uh, Vēlēšanu perioda laikā mēs šiem terminiem piešķīrām tādu lielāku dziļumu un vairāk detaļu. Galvenokārt mēs šeit runājam par tādu sensitīvu infrastruktūru - gāzi, ūdens, elektrība, satiksmes dispečera centri. Tas viss mums ir jāattīsta pakāpeniski uz priekšu, te ir jāiekļauj visi digitālie pakāpojumi, kas uh, Mm, ir valstī vai ekonomikiem pilsoņiem būtiski. Domāju, ka mums ir vajadzīga arī aparatūra, programmatūra, mums ir jānodrošina vajadzīgais marķējums. Tas eh, nozīmē, ka Eiropai, eh, Eiropas komisijai ir vajadzīgas arī dažādas eh, pārbaudīšanas iespējas. Šeit Ar marķējumu mēs varēsim nodrošināt arī lielāku caurdzamību pilsoņiem, kuriem vajadzēs šeit investēt un kuriem vajadzēs arī paļauties uz šo drošības līmeni. Deputāts Henkels runāja par eh, benchmarking, par līmeņu noteikšanu. Eh, komisija, parlaments un padome ar šo savu digitālo paziņojumu, mm, datu glabāšanu un tā tālāk tāpat kā arī mūsu ģenerāla direktorāts Digit. Mums ir bijušas arī, mums ir vairākas nodaļas, kas darbojas Briselē un Luksemburgā. Arī CERT EU mums ir speciālistu komanda, kas darbojas šajā ģenerāla direktorātā. Ja jums eh, ir šāda interese, jūs varētu kontaktēties ar mūsu speciālistiem, kas strādā uh, pie šiem drošības jautājumiem, kas ir atbildīgi par drošību mūsu dienestos. Pirms pieciem gadiem to nebija, bet eh, tagad mēs redzam, ka lielas dalībvalstis, kurām ir ļoti augsta datu drošība, piemēram, Lielbritānija, Francija, Vācija, Zviedrija, arī ir daudz ko no tā guvušas. Mūsu aģentūrā Atēnās Mums arī ir daudz labu konsultantu. Šī aģentūra sniedz konsultācijas arī nacionālajām datu aizsardzības iestādēm uh, un uh, vienmēr ir viņa rīcībā. Ja tiek vesta nepareiza dalību valstu politika, tad netiek nodrošināts vajadzīgais finansējums tur, kur tas ir vajadzīgs. Tātad tikai daļa no darbiniekiem ir um, darbinieki no komisijas, kuriem ir pastāvīgi stabili līkumi, pārējie ir uh, brīvie darbinieki, un līdz ar to šīs darba vietas nav atraktīvas. Varbūt mēs varētu uh, 500 vai 800 darbiniekus pārveidot, dot viņiem stabilas darba iespējas. Mēs šeit finansiāli neko nezaudētu, bet psiholoģiski viņiem daudz ko dotu. Pašlaik uh, šīs vietas tiek tāpat apmaksātas. Un, manuprāt, tas ir pašapmāns. Mēs paši sev melojam. Mums vajadzētu iedziļināties vairāk šajos vidējā termiņa līkumos. Es šeit nerunāju par to, ka mums vajadzētu konkurēt ar IBM vai ar Renault vai pārējiem bet mēs neesam pietiekami atraktīvi kā darba devējs. Mums vajadzētu mainīties, mums vajadzētu padomāt par datu drošības līgumiem, kas tiek eh, nodotas tālāk firmām. Bet šie darbinieki eh, nav komisijas darbinieki, līdz ar to viņiem nav dažādu pienākumu un saistību pret komisiju. Pēc tam viņi var brīvi doties uz Šanhaju vai citur, un es īsti nezinu, vai uh, viņi eh, būs tikpat eh, apzinīgi un lojāli un ievēros eh, konfidencialitāti kā tādi darbinieki, kas darbojas tikai komisijā ar stabilu līgumu. Mēs neuzskatām, ka jūsu lēmums, kur jūs pieņēmāt ar lielu vairākumu uh, par um, tīkla neutralitāti, ka tas būtu uh, kaut ko negatīvi nozīmējis. Es gribētu aicināt uh, vācu deputātus padomāt par to, ko drīkst darīt uzņēmums, kas, uh, no kura viena trešdaļa pieder valstī. Te es runāju par Vācu telekomu. Es negribu šeit teikt, ka mums obligāti ir jāuzstājas tīkla neutralitāte. Mums ir demokrātija. Uzskatu, ka pirmo reizi tagad ir pieņemts šāds tiesība akts. ASV tas ir tikai iestādes um, lēmums, tas nav kapitolija lēmums. Šeit ir runa par likumisku lēmumu, un diskriminācija tātad līdz ar to tīklā tiek aizliegta. Attiecībā uz platjoslas internetu, tad eh, tas tiek izmantots eh, tur, kur eh, to var izmantot. Tad tas attiecas, piemēram, uz Pērek, uz šo apaļo galdu, kur sēž gan aģentūras, gan tirgus uzraugi. Ja būtu šādi pārkāpumi, tad mēs arī mm, nekavētos un nāktu klajā ar jauniem attiecību aktu priekšlikumiem šajā TSO regulā. Uh, Pašreizējais regulējums, kas stājās spēkā pirms īsa laika, pilsonis tiek pasargāts no diskriminācijas daudz labāk. Ir dalība valstis, kas to arī atbilstoši kontrolē. Un mēs, kā komisija, to arī konsekventi uzraugām. Vēl viens punkts. Es neko šeit negribēju mīkstināt. Šī, šis priekšlikums CSM direktīvai izriet no iepriekšēja priekšlikuma. Šeit uh, nebija paredzēta nekāda atbildība no parla at attiecībā uz parlamentu. Man nav nekādu balss tiesību, mēs varam argumentēt, mēs varam nākt klajā ar priekšlikumiem, bet beigās ir divas iestādes, kas to visu pieņem. Uh, Pašreizējais regulējums nodrošina daudz lielāku tiesisko noteiktību un rada arī lielākus eh, diskriminācijas aizliegumus. Un tieši tāpēc um, arī nebija pieņemts šāds TSM regulējums Eiropā. Attiecībā uz telekomunikācijām Eiropā, vai nu te ir runa par Itālijas uzņēmumu vai kādu citu, kuri baidās no pārņemšanas, tos varētu nopērkt franču investori, uh, vai nu te ir runa par Orange, vai par Vodafone, vai par Deutsche Telekom, viņi nav mani pretinieki. Viņi mums ir vajadzīgi. Mēs varam priecāties, ka mobilajās telekomunikācijās ir konkurētspējīgi spēlētāji Eiropā. Telekom Itālija, piemēram, ir vadošais operators Brazīlijā, tāpat arī dara uzņēmumi, kas ļoti labi darbojas ASV, uh, eh, Vodafone darbojas Vāzijā. Uh, Mēs runājam par šādu politiku, kas mums ir ļoti svarīga. Mums ir vajadzīgs tāds gudrs līdzsvars starp mm, tīkli iestādēm, starp, mm, starp pilsoņiem un arī starp eh, telekomunikāciju industriju. Ja mēs salīdzinām šo situāciju ar situāciju pirms 20 gadiem, kad šī liberalizācija vēl nebija uzsākta, mēs Tagad par salīdzinoši nelieliem liedzekļiem esam ieguvuši daudz vairāk mobilo telekomunikāciju iespēju. Un pēdējā gadā laikā mēs panācām ļoti daudz, kas nāk par labu pilsoņiem. Te ir arī ieguvumi investīcijām un infrastruktūrai. Daļēji uh, par to var priecāties arī dalību valstis. Te nav runa par šiem ļaunajiem kapitālistiem no citām valstīm. Uh, mēs redzam, ka tieši nacionālajie parlamenti un valdības ir ieguvuši. Viņi ir arī mūsu partneri neatkarības nodrošināšanai. Viņi noteikti nav um, pretinieki. Ja runa par rūpniecību, tad šeit mums ir jādomā par vidējo līmeni. Zīmens, Philips un cita veida uzņēmumi arī ir būtiski. Tāpat arī ir mašīna būve, um, tehnoloģijas vai arī privāti, privātās viesnīcas vai mārketings, viņi visi izjūt ļoti lielu spiedienu. Tieši tāpēc, ja runa par industriju 4.0, mums vajadzētu padomāt par to, kā attīstīt šo vidējā līmeņa uzņēmējdarbību. Attiecību uz, attiecībā uz kvantu tehnoloģijām esmu bijis Delftā un citur, un mani patiešām ļoti iespaidoja tas, ko es dzirdēju. Mēs uh, tikāmies arī ar Nobelbalvas ieguvējiem un runājām par to, kā virzīt uz priekšu apvāršē 2022 ieguvumus. Hens Kamps, Nīderlandes rūpniecības eh, ministrs, ir izcils partneris, un es gribētu ieteikt eh, tikšanās ar mūsu speciālistiem, tikties ar cilvēkiem no Delftas. Ir cilvēki, kas um, ir ļoti iedzinājušies šajos jautājumos un kurus iepriecē komisijas paveiktais. Tagad par autortiesībām. Pārnēsāmība, portabilitāte, kā to konstatēt? Ja jums, piemēram, ir līgums uh, ar tādu uzņēmumu kā Netflix, un jūs drīkstat, teiksim, ielādēt kādu filmu. Tas jums ir jānodrošina jebkur, vai jūs atrastos Briselē, vai Karslē, vai Romā. Ja runa par elektronisko tirzniecību, tad ģeobloķēšana vairs nav atļauta. Mums ir vajadzīgs atvērts digitālais tirgus e-tirzniecībā. Treškārt, teritorialitāte. Tas ir portabilitātes priekšmets. Tas man galvenokārt liekas būtiski trīs jomās. Un šeit jums vajadzētu vienoties ar kultūras komiteju. Tas ir Eiropas filmas, Eiropas sports un Eiropas uh, televīzijas uh, pārādītāji. Eiropas uh, kino tiek izdots ļoti daudz naudas no valsts līdzekļiem. Tad, kad es esmu uh, Mm, Bērlīnē vai Kalnās, vai šogad, piemēram, biju Venecijā, es redzu, ka filmu industrija ir pārbijušies. Viņi saka, ka ir vajadzīgs vienots Eiropas tirgus, un šie, uh, šis mārketings ir ļoti sarežģīts, jo ir vajadzīga ierunāšana, piemēram, divās, trīs Eiropas valodās. Uh, Un tad ir vajadzīgs izdot DVD, domāt par filmu pārraidīšanu televīzijā, un līdz ar to Eiropas filmu industrija ir absolūti bezpalīdzīga Holivudas priekšā. Tikos ar jūs kolēģiem no kultūras komitejas. Viņi saka, ka portabilitāte būtu durvju atvēršana, un šeit ir vajadzīgi arī izņēmumi. Piemēram, ja futbols notiek Eiropas ietveros, piemēram, Juventus spēlē ar Parīzi, tad to vajadzētu nodrošināt uh, visiem. Te ir runa par uh, futbolu vai basketbolu vai rokas bumbas finansēšanu. Šeit ir vajadzīga arī zināma teritorialitāte. Es runāju ļoti ilgi ar Platīnī, es runāju arī ar Vācijas pārstāvjiem. Mums, man ir arī vēl daži citi partneri, par, ar, ar kuriem es varu runāt par futbolu, bet eh, tad, tad eh, filmas, kino, televīzija un sports ir šīs svarīgākās jomas, kur mums vajadzētu domāt par portabilitāti. Marakešas nolīgumu arī vajadzētu īstenot, un Šādā veidā mēs varētu vienkāršot piekļuvi digitālajiem pakalpojumiem, un mēs nāksim klajā arī ar paziņojumu par autortiesībām. Viss tiks pieņemts 9. decembrī. Safe Harbor. Es gribētu jautāt, vai Eiropa ir šāds Safe Harbor? Varbūt arī attiecībā uz Snowdenu tiks ņemts vērā uh, tiesas nolēmums, bet dati Eiropā pilnīgi noteikti nav drošībā. Mums vajadzētu domāt par to, kā izvairīties no teroristu uzbrukumiem. Vācijas slepenība dienestam ir ļoti maz augsto tehnoloģiju un ir ļoti grūti iegūt informāciju par to, kas notiek terorisma jomā Lielbritānijā vai kur citur. Mums vajadzētu vest tālākas sarunas ar ASV, lai tālāk varētu nostādīt arī pozīcijas attiecībā uz Japānu, Dienvidkoreju un tā tālāk. Mums ir jādomā arī par to, kā eh, tikt galā ar datu privātumu tele, eh, par, par, par frekvenču piešķiršanu. Jā, arī šeit ir vajadzīga harmonizācija. Tas attiecās arī uz eh, mobilajām komunikācijām. Mums ir jānosaka termiņi. Paskāla Lamīs ziņojums par 700 MHz ir pārstrādāts, un uh, tas ir arī ļoti labs pamats tālākajam darbam. Telekomunikāciju pārskatīšanā es orientēšos tieši pēc paskālamīs ziņojuma. Mēs gribam, lai 2020. gadā tirgu varētu darboties 5G. Mēs gribam būt klāt, tad, kad eh, Dienvidkoreja ieviesīs to tirgu. Mēs vēlamies strādāt tālāk, mums ir vajadzīga arī atbildība par platformām. Mums ir vajadzīgas tādas platformas, kas ļauj nodrošināt saturu. Mums ir jāņem vērā jauniešu aizsardzība, ir jāvēršas pret cilvēktiesību pārkāpumiem. Piemēram, dienas avīzēs ir lasītāju vēstules, un šīs lasītāju vēstules nav anonīmas, tur ir norādīts vārds, uzvārds un vieta, no kurienes nāk šis lasītājs. Bet tas nekādā veidā nav diskriminējoši. Vēstules netiek publicētas, ja tās ir rasistiskas, ja tās uh, aizskar sieviešu cieņu un tā tālāk. Mums vajadzētu nodrošināt, lai šis princips darbojas visur, lai nenotiek um, labējs radikālisms, lai nenotiek ķengāšanās internetā un tā tālāk. Mums ir jādomā arī par tīkla neutralitāti, taču nedrīkstētu būt tā, ka mm, laikrakstiem un televīzijas vai radiostudijām tiek piemēroti striktāki noteikumi nekā citiem. Krāpšana Volkswagenā, nu, krāpšana var būt jebkur. Labi, ka tā tika atklāta. Jā, Eiropieši to neatklāja, amerikāņi atklāja šo krāpšanu. Un mēs noteikti skatīsimies tālāk, kas notiek. Volkswagen ir jāsot taisnīgi, bet nedrīkst uh, uz viņiem arī novelt visu vainu. Tātad te ir runa par aparatūru, kas tiek uh, iebūvēta automobīlī un kas darbojas, kas ļauj apturēt uh, izmešus tad, kad automašīna tiek pārbaudīta. Tieši tas norāda to, ka mums ir vajadzīgi šie reālās braukšanas mērījumu dati. Komisija ar dalību valstīm pirms divām nedēļām um, par to nobalsoja. Jūs pieminējāt, ka mums ir vajadzīgi 28 sadarbības partneri. Francijas un Vācijas sadarbība digitālajā sektorā man šķiet ļoti nozīmīga. Esmu teicies ar Francijas atbildīgajiem cilvēkiem, tāpat arī kanclera Merkele, tie, kas ar rūpniecības pārstāvjiem. Arī Junkers var runāt par dažādiem rūpniecības projektiem. Mums ir šis, šīs izejas pozīcijas, līdz ar to mēs varam nodrošināt vairākumu padomē. Cerams, ka bloķēšana līdz ar to vairs uh, nebūs tik bieža padomē, kā tas bija iepriekšējos gados. Paldies! Paldies, eh, komisāra kungs, par eh, jūsu zināšanām un arī par to, ka atvēlējāt laiku šajā pirmdienas pēcpusdienā. Jūs gribētu vēl uzdot jautājumu, Kalas kundze? Es uzdevu jautājumu, tas bija pilnīgi skaidrs jautājums, saka Kalas kundze, bet atbildi nedzirdēju. Mans jautājums bija par to, vai komisija konkrēti e, vēlas paplašināt autortiesību uz, uz hiperlinkiem. Jā, mēs 9. E, decembrī apspriedīsimies, tā nav mana prioritāte, bet es gribētu uzklausīt e, kolēģus sarunās un. Uh, Un es negribu runāt par to, jo par to vēl būs diskusijas, un pēc četrām nedēļām jūs saņemsiet skaidru atbildi. Paldies, komisāra kungs, par to, ka jūs eh, tik aktīvi iesaistāties. Eh, mums šie ļoti svarīgi jautājumi. Paldies arī tūkiem. Saka priekšsādātājs, es ceru, ka tas jums arī bija interesanti uzklausīt komisāru kungu. Liels jums paldies vēlreiz un tiksimies rīt desmitos. Atgādināšu ļoti svarīgi. ITRE darba grupa par digitālo savienību tiksies šo ceturtdienu, 12. novembrī, no 10. līdz 12. un skatīs eh, ļoti svarīgu jautājumu radio spektru un tā būs pirmā no darba grupas sanāksmēm, kas tiks veltīta telekomunikāciju jautājumu pārskatīšanai. Tātad šo ceturtdien desmitos būs šī darba grupas sanāksme. Liels paldies! Tiekamies rīt desmitos uz balsošanu.